Dear ladies and gentlemen, I think we can start and so... Dāmas un kungi, sāksim darbu. Tie, kas vēl stāv kājās, lūdzu apsēdieties šeit uh, priekšpusē. Tad arī varēsit uh, saņemt uh, eh, tulkojumu austiņās un arī izteikties mikrofonu, ja jums būs tāda vēlme. Lūdzu, ieņemiet sēdvietas. Kolēģi, nu... Dāmas un kungi, dargie kolēģi, sirsnīgi jūs sveicu. Gribu pie mums sveikt eh, apmeklētāju grupu no Meklēmburgas priekšpomerānijas eh, federālā parlamenta. Sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Vielleicht können wir es doch noch organisieren. Varbūt, ka va varētu arī, nu, ko cilvēks informēt, ka viņi var arī šeit apsēsties, viņiem nevajag tur stāvēt riņķī. Wir kommen zu der Anhörung. Tagad mums ir paredzēta uzklausīšana par transporta ieguldījumu klimata un energo mērķu sasniegšanā līdz 2030. gadam. Un e, šī e, mēneša beigās jau notiks e, COP21, jeb pušu konference Parīzē, un tās priekšvakarā esam uz, organizējuši šo uzklausīšanu. Liels prieks zālē redzēt tik daudz uh, klausītāju. Tagad došu vārdu Žilam Pamņē, kas ir priekšstādātā vietnieks NV komitejā, un viņš arī ir sagatavojis ziņojumu ceļā uz startautisku klimatu nolīgumu Parīzē. Desmit minūtes jums, Pamņokungs. Merci beaucoup, Paldies, uh, liels paldies priekšsēdētāji par to, ka lūdzāt man teikt šo runu. Es uh, sveicu jūs visus, man prieks ir uh, dažus no jums atkal satikt, tā skaitā De Dominiku Rikē, kuram līdzās es šeit piecus gadus sēdēju transporta komitejā no 2009. līdz 2014. gadam. Un šobrīd es strādāju vides un publiskās veselības komitejā un strādāju arī budžeta komitejā un ārlietu komitejā. Uh, gat, gatavojoties klimata konferencei Parīzē, Eiropas parlaments 14. oktobrī ar uh, lielu balsu vairākumu atbalstīja šo ziņojumu ar 434 balsīm pār 92 pret 56 atturoties Eh, šajā ziņojumā ir ietverta parlamenta nostāja šai konferencei, kur notiks Parīzē no 30. novembra līdz 11. decembrim, un es piedalīšos eh, parlamenta delegācijas sastāvā šajā konferencē. Tajā piedalīsies arī komisārs Kaņete. Uh, šajā plašajā starptautiskajā konferencē mēs aizstāvēsim Eiropas Savienības nostāju un arī mūsu nostāju, tā skaitā transporta jomā, kā jūs visi esat informēti, šī ir mūsu gadsimta cīņa, tā ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Ja nekas nenotiks, to netiks panāks visi atzīst, ka uh, planēta var sasilt par 4,5 līdz 6 grādiem, un šīs uh, sasilšanas sekas mēs um, tūlīt sajutīsim. E, piemēram, prese, tā skaitā arī bēļu prese, e, norāda, ka ja planēta līdz gadsimta beigām sasils par četriem grādiem, tad arī Briselei draud aplūšana līdz gadsimta beigām. Tas nozīmē, ka mums ir jāste, jārīkojas steidzami pēc eh, neveiksmes, ko cietām Kopenhāgenā un eh, Parīzē 2015. gada beigās ir jāpanāk rezultāti. Mēs visi esam mobilizējušies, lai nodrošinātu Parīzes konven, eh, konferences panākums, tā skaitā arī tās valstis, kuras savulaik neparakstīja Kyoto protokolu, ASV, Ķīna un citas valstis, jo tikai 38 industriāli attīstītās valstis parakstīja un ratificēja Kyoto protokolu 1997. Eh, gadā Eh, starp 150 eh, valstis tagad ir iesnieguši savus nacionālos eh, piedāvājumus šai konferencei un ņemot vērā visus šos priekšlikumus, ir prognozējama sasilšana par 2,7 grādiem, ja viss šīs saistības tiks izpildīts, un mēs vēlamies Parīzē panākt vienošanos, lai nodrošinātu eh, sasilšanas ierobežošanu, eh, tātad, lai šī sasilšana nepārsniegtu divus grādus. Mēs vēlamies panākt visaptverošu vienošanos, mēs esam uz pareizā ceļa ņemot vairāk Uh, šo valstu uh, līdzdalību, ir iesaistīts arī lielās valstis, ASV, Ķīna, Indija, visas šīs valstis vēlas rast risinājumu. Nesen tika parakstīta vienošanās uh, starp Francijas prezidentu Franso Olandu un Ķīnas prezidentu. Tas notika pirms dažām dienām un ir svarīgi, lai līdztekus šim, šiem eh, starptautiskiem nolīgumiem būtu arī saistoši nolīgumi, jo eh, pēc 2015. gada var sekot vēl citas saistības, un tādēļ ir jāparedz arī pārskatīšanas klauzula, lai ik pēc pieciem gadiem varētu kontrolēt nacionālos ieguldījumus uh, un to, kā šī Parīzes vienošanās tiek pildīta un lai tā būtu juridiski saistoša un lai valstis būtu spiestas pārskatīt savu ceļa kārti, izvērtējot uh, saistību izpildi. Protams, mums ir nosprausti tālajoši mērķi Eiropas Savienībai samazināt par 40% oglekļa izmešus līdz 2030. gadam un visā pasaulē to panāk līdz 2050. gadam. Un, protams, arī transporta nozarei ir pilnā mērā jādod savs ieguldījums, jo Eh, tas eh, nodrošina otru lielāko izmešu apjomu. Un eh, šī izmeši ir 25 pēdējo gadu laikā pieauguši par 30%. Lai samazinātu siltumnīcas efekta gāžu izmešus, ir virkne iespējamo risinājumus. Manā ziņojumā ir minēti pieci risinājumi transporta jomā, lai samazinātu uh, siltumnīca efekta gāzu izmešus. Uh, pirmkārt, līdz 30. gadām var uh, sasniegt 30% īpatsvaru atjaunojamiem enerģijas avotiem transporta nozare rāda 31,6% šo siltumnīcā efekta gāzu izmešu saskaņā ar Eurostat datiem. Tātad mums ir jāpievērš īpaši uzmanību šai nozarei, attīstot otrās paudzes biodegvielas, plaši izmantojot hibrīda automobīļus. Un uh, vidējā termiņā uh, plaši izmantot elektromobīļus 470 uh, miljārdi eiro 2014. gadā ir uh, piešķirt subsīdijām fosīlēm kurināmam, un tas ir jāpārtrauc. Uh, Ķīnā, ASV šīs subsīdijas ir 300 miljārdi eiro Eiropas Savienībā, tātad tiek subsidēti šie fosīlie kurināmie. Un ja mēs atteiktos no šīm subsīdijām, tad būtu iespējams līdzekļus novirzīt tīro enerģijas veidu attīstībai, tā skaitā transportā. Trešais uh, pasākums. Tā tad ir jāierobežo klimata pārmaiņas uh, Un uh, šeit ir jādod ieguldījums gan jūras transporta nozarei, gan civilai aviācijai, jo šīs uh, nozares, uh, diemžēl, nodrošina emisiju pieaugumu šobrīd. Tāpat ir svarīgi attīstīt sabiedrisko transportu aviācijā Uh, piedāvāt jaunus risinājumus, jo līdztekus COP21 konferencē Parīzē mums ir jāizstrādā darba kārtība gan vietējo pašvaldību, gan reģionālā pašvaldību līmenī, jāiesaist nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi, kas varētu attīstīt uh, pilsētas sabiedrisko transportu Tāpat e, izšķiroši svarīgi e, būs e, šajā Parīzes konferencē panākt atbilstošu finansējumu, lai attīstības valstis varētu pielāgoties jaunai situācijai, veidojot ilgtspējīgas transporta sistēmas, Tātad mums ir nepieciešami 100 miljārdi eiro šis zaļais uh, fonds, uh, un šis finansējums jānovirza uh, valstīm, kuras cieš no šīm klimatu pārmaiņām, un jānovirza arī ciņai pret klimatu pārmaiņām. Parīzes konferencei jābūt izējas punktam, lai mainītu ekonomisko modeli. Šeit ir runa gan par aprites ekonomiku, gan par jaunu uh, ar transportu nozaru saistītu ekonomiku. Mums ir jānorāda uh, virziens, kurā iet uz priekšu šai konferencē, lai uh, mēs varētu arī uh, nākamajām paaudzēm pēc tam teikt, ka 2015. gadā Parīzē mēs uh, uzņēmāmies saistības ierobežot sasilšanu divu grādu robežās līdz gadsimta beigām, bet arī, uh, lai mēs cīnītos pret netaisnību uh, ekonomikas modeli un uh, ka esam ieviesuši jaunu ekonomikas modeli uh, un šis lēmums pieņemts Parīzē. Paldies! Liels paldies! Un tagad pārējām pie mūsu pirmās paneļa diskusijas, un es sveicu Klausu Zaiptu no Lupertālas institūta, un arī kur un citus mūsu paneļa dalībniekus. My name is You, you just heard my name, Klaus. Tātad mani sauc Klaus Saipts, eh, no, nu, esmu no Vupertāles institūta. Vupertāles institūts ir viens no lielākajiem institūtiem, kas veic izpēti enerģijas jomā, un mēs regulāri eh, sekojam klimata pārmaiņām, vīdes pārmaiņām, ņemot vērā. Next minutes I see my role in. Ņemot vērā um, dažādas saistības starptautiskā līmenī, es uh, savā uh, prezentācijā runāšu par to, ka ir jārīkos nekavējoties, ņemot vērā uh, šos lielos izaicinājumus, kas mums sagaida turpmākajās desmit gadēs. Brīd. Lai varētu ievērot šo divu grādu mērķi, mums ir eh, jāveic eh, ļoti tālajošas ekonomikas un sociāla pārmaiņas. Tas būs eh, daudz vairāk kā tikai tehnoloģiskais progress un, protams, mums jādomā par pārmaiņu sociāla ekonomiskajā, sociāla ekoloģiskajā sistēmā. Ko mēs varam darīt? Pirmām kārtām jāpavēro grafiki, kādas ir tendences, kāda ir attīstība transporta sektorā. Un mēs varam arī modelēt dažādas nākotnes scenārijas. Man šķiet, Hans Brünings par to runās no tādas Eiropas perspektīvas raugoties, bet šajā grafikā mēs redzam, ka no 1970. gada līdz 2010. gadam ir milzīgs pieaugums, tātad vairākas gigatonnas ņemot eh, vērā uh, siltumnīca efektu radošo gāzu emisijas no 2,7 līdz 7 tonnām, ja runājam par CO2 izmešiem. Eh, tas ir milzīgs pieaugums, kas skaidrojams ar globalizāciju, ar pieaugušu ekonomisko attīstību, labklājību. Un mēs, protams, tas ir saistīts ar cilvēku, ar nu, šo antropoloģisko rīcību. Uh, un jāņem vērā, ka sabiedrība kļūst aizvien dinamiskāka, ir jauni uzņēmējdarbības modeļi, ir inovācijas, mēs arī daudz vairāk pārvietojamies. Kaut kādā veidā mēs dodamies uz priekšu. Un, protams, ir nepieciešams vairāk transporta, lai apmierinātu aizvien pieaugušās mobilitātes prasības. Daži skaitļi, kas ilustrē transporta nozari. 2010. gadā šie skaitļi e, tika atspoguļoti 27%. Un uh, scenārija, e, tātad runājot par emisijām, un tātad šeit ir paredzams uh, 6,7 gigatonu apmērs, Un 2050. Eh, gadā tad tas varētu palielināties pat līdz 12 gigatonām. Tas ir saistīts ar visām mūsu aktivitātēm. Protams, ir ļoti labi, ka mēs kļūstam mobilāki un aktīvāki, bet mums ir jādomā par savu dzīvesveidu, par ekonomiskās attīstības modeļiem. Nu jā, protams, eh, arī automobiļu skaits, eh, transporta līdzekļu skaits pasaulē pieaug un turpinās pieaugt. ja mēs te runājam par šīm tank to wheel emisijām, eh, tā tad, eh, ko rada auto, eh, automobīļi, mums ir jādomā arī par netiešajām emisijām. Ja tās vēl viss te pieskaitīs klāt, skaitlis būs vēl milzīgāks. Un, ja mēs runājam par aprēķiniem, aplēsēm, tās ir sagatavojusi Pasaules banka. Un tad, kad mēs System, kad mēs uh, plānojam, kad mēs par to visu domājam, mēs, protams, uh, neapšaubām vienmēr pieskaramies arī izmaksām un saskaņā ar Pasaules bankas rīcībā esošajiem datiem ir nepieciešami katru gadu 70 līdz 100 miljārdi dolāru, lai varētu uz vienu tonu kilometrā, lai mēs varētu visu infrastruktūru un tehnoloģijas piemērot uh, šīm jaunajām vajadzībām. Tas ir tikai aplēses, bet, uh, protams, uh, jādomā, ka Parīzē tiks ļoti daudz runāts arī par finansējumu, jo liela daļa no budžeta būs jāatvēl tikai tehnisko aspektu uzlabošanai. Un nevarētu domāt, ka mēs, protams, visu varam atrisināt tikai ar tehnoloģiskā progresa palīdzību. Ir uh, lielas iespējas, reāls iespējas samazināt, nu, jūs to redzat šajā attēlā, tātad ir liels potenciāls samazināt uh, izmešus, domājot par pārēju uz citiem transporta līdzekļiem. Un mobilitātes palielināšana šeit nav varbūt pareizais risinājums, varbūt nākamajā attēlā jūs to redzēsiet labāk. Mums ir jāpārdomā arī savu mobilitātes modeļu, mobilitātes ieražas. Šeit eh, jūs redzat tikai situāciju kravu jomā. Protams, digitalizācija, tirgus liberalizācija, tas maina visu šo situāciju, runājot arī par infrastruktūrā veiktajām investīcijām un ceļu transporta nozare joprojām tātad visvairāk tiek izmantot tieši sauszemes ceļi, ne pārāk lielām distancēm. Pateicoties digitālajām tehnoloģijām, tas ir arī daudz elastīgāk nekā, piemēram, izmantot dzelzceļu un uh, ūdens ceļus. Es domāju, ka ne tikai tirgus viens pats var atrisināt visas problēmas, ir jābūt arī kaut kādam tādam politiskam grūdienam, lai sistēmu varētu grozīt. Kādi jautājumi tad eh, šeit rodas? Es arī apzināju kolēģus eh, Vupertāls institūtā, jo daudzi strādā pie šiem jautājumiem. Ir cilvēki, kas galvenokārt rušina šo aviācijas lauciņu, citi atkal ir aktīvāk dzelzceļa nozare un sauszemes transporta ceļu nozare, tāpat kā es, piemēram, un Šelhūbera kungs teica, ka ir nepieciešams noteikti ātruma ierobežojums globālajai sasilšanai Mēs uzskatām, ka tas rada problēmas, jo um, divu grādu pēc Celsija vienošanās starptautiskajā transporta sektorā netika ievērota. Tā netika uh, iekļauta Parīzes uh, šajā dokumentu uzmetumā. Un vēl kādu problēmu rada fakts ka mēs neesam pietiekami tālrīdzīgi. Mums tā tad ir eh, tā plašākā kontekstā jāatver šīs siltumnīca efekta gāzes eh, emisijas, eh, jeb seg. Un tas, protams, ir saistīts ar daudz sarežģītāku uzstādījumu ievērošanu un arī globālā brīdināšanas sistēma, viss tas ir jāņem vērā. Un es jau savā prezentācijā teicu, vai tehnoloģiskais progress un um, ieražas mainīsies, uh, ņemot vērā pieaugušā mobilitātes pieprasījumu. Despite all technical improvements, I see this very clearly in Germany. Mums ir Eh, jādomā arī vairāk piemēram, par elektromobīļu izmantošanu. Vācijas valdība ir asignējusi lielu eh, finansējumu tieši elektriskajai mobilitātei un tiešām nu, nevar tikai eh, visu uh, likt uz šo tehnoloģiju kārti. Mums jādomā arī par pašiem par savām ieražām, tradīcijām, kad jūs, piemēram, braucat ar elektromobīli, tad jūs, jums ir nepieciešams pietiekami daudz arī uzpildu stāciju un tā tālāk, un, nu, tas maina arī jūs ikdienas gaitas un, protams, tas ietekmē arī sociāla ekonomiskos modeļus. Un galu galā, vai mēs varam tā tad ne, neierobežot um, uh, mobilitātes pieprasījumu uzlabot situāciju kaut kādā veidā. Mums, protams, jādomā arī par ražošanas maiņām, jādomā par vietējās ekonomikas izaugsmi, e, jādomā arī vairāk par to, kā mēs, teiksim, izmantojam transportu ikdienā. Un jāsaka, ka tehnoloģijas varbūt nevarētu tik ļoti mainīt tieši šos sociālos parametrus un arī mobilitātes pieprasījuma uh, normas. Mums, protams, ir jāskatās tehnoloģija, bet tas vēl nav viss. Paldies, paldies, ka arī nerunājat ilgāk, kā paredzēts, un tagad došu vārdu Hansam Bruiningsam, kas ir Eiropas vides aģentūras izpilddirektors. Lūdzu. Thank you, Chair. Thank you for. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju dalīties ar jums uh, jaunākajās zināšanās un informācijā, ko Eiropas vidas aģentūra apkopojusi par saskarsmes punktu transportam, zilganīta efekta gāzu izmešiem, klimata sasilšanai un vēlos jums veicīt par trīs tādiem lieliem darbiem, ko esam paveikuši. Pirmkārt, tāds prognožu un aplēšu dokuments, kur pabeidzam vēl tikai pagājuši mēnesi, kur esam aplūkojuši siltumnīca efekta gāzu dinamika Eiropā, otrām kārtām transporta un vides e, ziņojums, un trešais, ko izdosim vēl šogad, e, ir Eiropas autoražotāju e, iesūtītie dati, kurus apkopējam aprīlī bet mēs raugāmies arī nākotnē, jau šobrīd vēlos pareklamēt mūsu ziņojumu, ko gatavojam par e-braukšanas, eh, eh, par e-automobīļu šo te straujo popularitātes pieaugumu un ietekmi uz kopējo eh, izmešu dinamiku. Nu lūk, vispirms palūkoties uz Eiropā izvirzītajiem mērķiem, tad kopējie griesti transporta nozarē siltumnīca efekta gāzu izmešu ziņā uz 30. gadu Mm, tad eh, tas rezultāts būtu plus 8% salīdzinot ar 90. gadu. Eh, nu, redziet, ja to salīdzinām ar spicas gadu 2007, tad tas ir vairāk kā 20% samazinājums. Eh, nu, lūk, vēl tālākā nākotnē raugoties uz 50. gadu, tad šeit mērķis ir mīnus 60% siltumnīca efekta gāzu izmešot. Un, ja paraugāties šajā grafikā, tad tas sapratīs, ka tā, tas slīpums šai oglekļa atmešanā starp 30 un 50 gadu būs jāpalielina, ka būs jāiet uz priekšu straujāk, agresīvāk, bet, un tas ir liels izaicinājums. Ja paraugāmies uz kuģniecību, tad uh, tie ir mīnus 40% salīdzinot ar 5. gadu, tātad 50. gadā. Un arī tas ir tāds ļoti ambiciozs mērķis, jo kopš 90. gada uh, Šeit ir eh, bijis eh, pieaugums eh, par gandrīz 30% salīdzinot ar bāzes gadu. Tik tālu par izvirzītajiem mērķiem. Ir tikpat interesanti salīdzināt arī pilsoņu mobilitāti transportā ar, ar citām nozarēm. Augšējā līnija transports un vienīgā nozare principā Eiropā, kurā kopš 90. gada sega izmeši ir palielinājušies. Tie, tie ir plus 20% salīdzinot ar 90. gadu. Aviācija šeit ir eh, gandrīz divkāršojusies kopš 90. gada un eh, jūras transports eh, apmēram 30% pieaudzis. Un šeit kopš 2007. gada ir iestājusies tāda lejupējoša tendence. 7. gads bija tas pīķa gads un tam ir vairāk izskaidrojumi. Pirmkārtām politiskais un plānošanas tāds grūdienis, otram kārtām patārētāju izvēle, it īpaši uh, jauno uh, pilsētnieku izvēle un trešām kārtām ekonomiskā krīze. Uh, un prognoze ir tāda, ka šī lejupējošā tendence palielinā, apstāsies un, un uz brīdi iestāsies tāds, tāds pieklusums un tad tālāk atkal ies uz leju. Eh, bet nepietiekami, lai sasniegtu mērķi, kuru pirms brīža jau minēju. Ja paskatāmies, kas notiek citās nozarēs, piemēram, būvniecībā, eh, atkritumu saimniecībā, ražošanā, nu tad arī eh, redzēsit, ka transports ir vienīgā nozara, kur izmeši pieaug. Ieraugāmies uz Eh, transporta nozari pa, pa tipiem pasažieru auto tātad eh, rada apmēram 43%, smagie, smagās mašīnas autobusi gandrīz 13%, eh, mazāki komerc, mazāks komerctransports 8,7, pasažieru mašīnas tātad ir noregulētas, mm, mazais komerctransports tika noregulēts 11. gadā un uh, Eiropa tātad gatavo plašus visaptvarošus tiesību aktus, kas regulētu smago auto un autobusu izmešus. Daudzus no jums iespējams pārsteigts tas, ka starptautiskā aviācija ir gandrīz 12% eh, no Eiropas kopējā izma, izmešu apjoma, un starptautiskie lidojumi eh, tātad veido lūk šādu ievērojumu daļu no kopējā izmešu apjoma. Un jums kā uh, šīs komitejas locekļiem nāktos zināt, ka šeit ir, e ka šeit ir šis ne ETS nozare. Tālāk, ja paskatāmies uz likumdošanas pieļaujamiem izmešiem, tad kopapjoms mazināsies, tam būtu jāmazinās, bet ir atruna. Tas ir tikai atbilstoši laboratoriskiem aprēķiniem. Un Eh, pagājuši gadu eh, neviens par to nebūtu pat eh, acis pamirkšanājis, bet jūs saprotat, par ko es šobrīd runāju, vai ne? Ja runājam par segu izmešiem un degvielas patēriņu, tad mēs lēšam, ka kaut kā patiesība, patiesība apmēra ir kāda 20-30% virs tā, kas oficiāli tiek izziņoti. Ja runājam par NOx, tad Ehm, aplēses ir tādas, ka laboratorijas apstākļos eh, tie iegūtie mērījumi ir 5 līdz 8 reizes mazāki par eh, reālo situāciju uz eh, šosejas. Ik gadu mēs koriģējam savus modeļus, ehm, jo autoražotājiem ir jāatskaitās mūsu aģentūrai par mm, situāciju. 13. Ehm, gadā 53% no jaunajiem auto bija dī, ar dīzeļmotoru, Ehm, bet šeit interesanti ir Lūkas, ja paskatāties 2000. gadu, tad pirmā un otrā līnija ir benzīna ehm, mašīnas, un tikai zaļās mašīnas, zaļā līnija atspoguļo dīzeļu dzinēju īpatu, īpatsvaru. Tā kā jūs redzat, ka šī proporcija ir mainījusies, ir iestājusies principā paritāte. Uh, un pieņēmumi un dažādi mīti jau sen vairs neatbilst uh, realitātei par, par benzīmotoriem un dīzeļmotoriem. Tālāk, ja paskatāmies uz to, kā, kāda ir politiskā ainava, kādi būs likumi un lēmumi nākotnē, tad, zin, mēs varam spriest par 20. 30. gada apvārsni. Vispārējās tendences ir tādas, ka auto industrija steidz pa priekšu, uh, izvirzītajiem uzdevumiem sasniedz šos mērķus, nodrošina to izpildi jau saulaicīgi. Un uz 30. gadu varētu būt tā, ka samazinājums, ka jaunām mašīnām izmeši būs 95 grāmi CO2 uz kilometru un zemāk. Bet, ja paskatāmies, kas, notiek, kas varētu notikt 50. gadā, tad runājam, ka uh, Eh, šis 60-procentīgais izmešu samazinājums no transporta nozares, kā Baltijā grāmatā ir norādīts, tad eh, ir skaidrs, ka nepieciešams ir kas pilnīgi cits. Šeit neizdosies uh, izlīdzēties vienkārši ar iekšdēļ zināju kaut kādiem efektivitātes uzlabojumiem. Tas vienkārši nebūs iespējams. Līdz ar to ir jautājums, kurš būs tas, uh, kas uh, uzbūvēs nākotnes auto. Uh, vai eh, esošie autoražotāji, vai varbūt Google vai Amazon, kas eh, šobrīd eksperimentē ar, ar kaut kādiem tādiem diezgan trakiem eh, mm, konceptu modeļiem. Un vēl ir jārunā par šo tradicionālo biznesa modeli. Nu, mēs kā auto īpašnieki caur GPS, piemēram, zinām, ka vieglais automobīls tiek lietots 8% no, no visa, visa laika uh, un pārējā laikā kaut kur stāv, uh, vai uh, tā tas var palikt, ja mēs vēlamies panākt šos samazinājumus. BMW, piemēram, Kopenhāgenā ir nodevis izmantošanai 450 e automobīļus, kuru noteikti būs vairāk, un, un tā doma ir tāda, ka uh, šīs automašīnas principā tiek maksimāli izmantotas, kāds aut, neviens auto ilgstoši nestāv uz vietas. Nu, tās, tā ir interesanta reklāma, šie, šīs mašīnas ir stilīgas, tādas uh, interesanti izskatās. Un, nu, nu, tas ir tāds interesants gājiens, kā popularizēt e-automobīļus un palielināt savu, savu zīmolu atpazīstamību. Uh, Bet, nu, jautājums ir šāds. Uh, vai gadījumā nebūs jāmainās arī mūsu pārvietošanās ieradumiem un uh, kā mainīsies tieši automobīļa lietošanas ieradumi, uh, lai tas atbilstu mūsu izvirzītajiem mērķiem? Un jautājums ir šāds. Vai Eiropa gatavojas un spēs sagatavoties šīm te nākotnes prasībām, kur automobīls, protams, uh, Eh, nekur nepazudīs, eh, būs apkārt, eh, būs arī privāti īpašumā, bet tāpat laikā ir jāskatās uz, uz jauniem tādiem novatoriskiem automobīļu lietošanas un, un īpašuma modeļiem, mm, jo tehnoloģiski ar katru dienu praksē pierādās, ka dažādi šķietami traki risinājumi izrādās ir praktiski un praksē lietojami. Paldies! Tagad dod vārdu Ralfam Dimeram eh, no DigiMove, eh, Eiropas komisija lūdzu. Paldies, priekšsētā. Es aizstāju Ralfa Dīmeru, es esmu Pīters Veis, bet uh, eh, strādāju tā pašā nodaļā, esmu Ralfa kolēģis, uh, man jau likās, ka tas jums ir paziņots. Nu, sveicam arī jūs mūsu vidū, viss kārtībā. Uh, Tūlīt paskaidrošu, ar ko es nodarbojos, lai jūs zinātu, kas tas tāds te par tipiņu. Komisijā esmu nostrādājis jau kādus gadus 25 pārsvarā ar klimatu pārmaiņu jautājumiem. Es biju Konijas Hedegārdas kabineta vadītājs. Tagad strādāju DigiMove un cik tālu es zinu, esmu vienīgais, kur pilna laika pienākumos ietilps tieši šī te dekarbonizāciju. Citiem tas ir tāds eh, epizodisks jautājums, bet, nu, es esmu misters dekarbonizācija, ja vēlaties. Ko lai es uh, saku? Uh, lai, kā, lai ko sacītu, tas viss ir mums jāpatur Parīzes tādā kontekstā. Un nu jau būs COP21 atbilstoši šai nomenklatūrai. Uh, Un situācija ir tāda, ka, lūk, 150 valstis plus mīnus ir apsolījušas e, politiskā līmenī, ka kaut ko darīs. Independent, uh, internationally intended uh, policy contributions, saīsinājumā INDC tie tādi politiski solījumi. Uh, ko tas nozīmē? Tie ir solījumi, ka tiks īstenota tāda politika, tiks pieņemti tādi lēmumi, uh, Eh, kas eh, praksē ieviesīs šo pielāgošanos un, un klimata pārmaiņas eh, seku mazināšanu. Šīs valstis ir tātad 60%, pārstāv 60% no kopējiem globālajiem oglekļa izmešiem. Tas ir, tā ir ievērojama proporcija. Nu, lūk, un šis otrā, otrā ap, apsolījuma sērija um, savulaik tātad par ko bija panākt vienošanās līdz 20. gadam, bija 12% no kopējā izmešu daudzuma. Tagad tie ir 60%, kas kaut ko te apsola darīt. Tā kā tas ir noteikti vērtējums kā progress. Eiropas apsolījums mīnus 40% uz 30. gadu. Tas ir 40% samazinājums salīdzinot ar 90. gadu. Nozīmēs, ka tie likuma lēmumi, kas mums ir šobrīd, būs jāpadara striktāki un būs nepieciešami jauni politiski lēmumi visos līmeņos - Eiropas, dalībvalstu un vietējā līmenī. Līdz šim brīdim Eiropas līmenī uh, ir bijis uh, vesels instrumentu spektrs, ko, kas ir arī tikuši lietoti, uh, CO2 izmēšu standarti automašīnām, tie tika jau pieminēti, ETS izmēršu tirniecības e, sistēma, fluorinētu gāzu režīms, e, pārvietojumos gaisa kondicionieros uz Monreālas e, konvencijas pamata. Tā kā ir dažādi šādi te instrumenti, saistošie instrumenti, kas tādā vai citādā mērā ietekmē transporta nozari. Nu, tā ir tāda kā šo, šokolādes konfekšu kaste, var izvēlēties to, to, vēl kaut ko, bet šai šokolādes, šokolādes konfekšu kastē ir jākļūst daudz lielākai nākotnē. Un, nu, motorizētais transports ir, protams, ka lielākā daļa no visiem transporta līdzekļiem, un lai noņemtu šo oglekli no transporta, šeit noteikti būs jāpievāks krūves, uh, CO2 standarta līmenī, alternatīvu kurināmā popularizācijā, to starp elektrifikācijā, kā arī transporta sistēma efektivizācijā. Protams, Eiropas Savienības likumi un lēmumi ir tēmēti, lai vismazāk piesārņojošos transporta tipus, proti dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļus, nu, celtu saulītē uh, Eh, un tiktu aizlāpīti infrastruktūras robi, ko Eiropas Savienība finansiāli atbalsta. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami līdzējoši likumi un lēmumi vietējā līmenī, proti tīra sabiedriskā transporta popularizēšana, riteņbraukšanas popularizēšana un, un iespējošana. Eh, jauninājumi dažādas viedās tehnoloģijas ir, ir jāievieš praksē, kas uh, Uh, ļauj īstenot uh, nu, tādu tiešām viedu transporta sistēmu uh, un ļautu kā pilsētu vidē, tā starppilsētu satiksmē pārvadāt pasažierus un kravas. Gatavojoties Parīzes kopam, gluži nesen viņi piešķīra savu, savu šo te oficiālo birku uh, Eiropas mobilitātes nedēļai, kas uh, tiek rīkot jau kopš 2002. gada par eh, Francijas valdību. Tas nozīmē, ka mēs savā kampaņā drīkstam likt apakšā COP21 logotipu un tur tā savstarpēji popularizēties. Eh, un šogad, 15. gadā, 1869 pilsētas eh, rīkoja mobilitātes nedēļas pasākumus, piedalījās šajā nedēļā. Tā kā, domājot par Parīzi, būtiskākais ir tas, ka tie iezīmējas skaidrs virziens, kurā jādodas mums visiem, kā lēmējiem, politiķiem, tā arī transporta industrijai. Un viens konkrēts jautājums, par ko Parīzē tiks runāts, ir šis te gala teksts, gala rezolūcija. Proti, ka risinājumam ir jābūt tādam, kas uh, rēķinās ar starptautiskās uh, cilvēks aviācijas un starptautiskās jūrniecības organizācijas uh, uzstādījumiem, un tā rezultātā tiktu panākti efektīvi starptautiski saistoši nolīgumi norunas par izmešu samazināšanu globāla, no, globālajā transporta nozarē. Un tas arī ir mūsu mērķis. Otrs mūsu mērķis ir tāds, lai šie, šie apsolījumi, ko valsts pauž, Eh, nepaliktu tikai vārdu un solījumu līmenī, lai būtu skaidra uzskaite, eh, šī te atbildības eh, tāda izsakošanas sistēma, kas ļautu ikvienam pārliecināties par to, ka šie pieņemtie lēmumi praksē darbojas, ka ir labums, ka rezultāti var izmērīt. Un Eiropas Savienība tieši par to arī īpaši iestājas, par caurskatāmību, par objektīvu uzskaiti, uh, Eh, par eh, precīzi atrunātām juridiskām eh, niansēm, jeb kam, kas Parīzē tur tiks sarunāts vai apsolīts. Paldies, un šobrīd ir pieteikušies trīs runātāji. Ladies first. Pirms vārds dāmām, Kristīna Revlon, paldies priekšsēdētāji, liels paldies par šo iniciatīvu organizēt uzklausīšanu. Manuprāt, ir ļoti būtiski, ka mēs varam uh, uzklausīt jūsu viedokļus. Mēs jau to zinājām, un jūs apstiprināt vēlreiz, ka transporta nozara ir lielākais piesārņotājs, bet tam vajadzētu mūs rosināt, un to jūs arī teicāt, būtu uh, jā jāpārveido mūsu uh, pārvietošanās um, modeļi, uh, tāpat uh, transporta līdzekļi. Un cīņā pret klimatu pārmaiņām nevajadzētu būt kā kādam sodam, bet kā, kā stimulam, lai pārveidotu mūsu rūpniecību un it īpaši uh, Eh, transporta nozari, tai jābūt iespējai, lai izvērtētu situāciju, un mums nevajag nogaidīt. Jūs teicāt, 2007. gadā bija šis piesārņojuma augstākais punkts, un uh, pēc tam ir šis samazinājums, bet to jau ir izraisījusi ekonomikas krīze un mums šīs iespējas ir jā, eh, jāizvērtē kā pozitīvas, un mērķis samazināt izmešus par 40% ir absolūti jāsasniedz, un eh, mums ir eh, nepieciešams arī likumdošanas aktu pieņemšanas grafiks. Mēs zinām, ka mūs ļoti satrauc arī sociāli aspekti un vides jomā mums tiešām ir jāvirzās uz priekšu, un to nevajag uzturēt, uzturēt kā bremzi ekonomikas attīstībai, bet gluži pretēji. Mums ir eh, nepieciešamas inovācijas, eh, jauninājumi, piemēram, saules enerģijas izmantošana un citi risinājumi. Mums ir daudz uh, ideju, un Eiropa varētu būt līderi šajos jautājumos. Paldies! Lielas paldies! Tagad Vernārs Kūns. Paldies! Vēlos uh, sirsnīgi pateikties mūsu viesiem. Nu, būtībā šie secinājumi saskanēja Mums ir jāstrādā pie tā, lai uh, uh, klimāts sasilšana tuvāko des, gadu desmit laikā tikt ierobežot, vēlams nepārsniedzot divus grādus. Uh, šeit, uh, protams, lielākais CO2 emisiju radītājs ir uh, transports ar iekšzemes dzinējiem uh, un ja mēs domājam par to, ka automašīnas izmet 150 gram CO2 uz kilometru un eh, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, eh, paudžu maiņu uh, transportā tuvākajos gados, lai nebūtā šā, šādi izmeši. Un uh, atkal iepriekš mums bija šī filozofija pāriet no ceļu transportu uz jūras transporta, gan runājot par krāvu transportu, gan par pasažieru transportu. Tātad šie izmeši ir mazāki jautāj, rēķinot uz vienu vienību bet jādomā arī par to, kādi dzinēji ir uz kuģiem uzstādīti. Tāpat jādomā par dzelzceļa transportu, par uh, reģeneratīvo enerģiju, kā dzinēju spēku. Mē, iedzīvotāju skaits arī pieaug uz zemes astoņu miljārdi, IKP pieaudz par 20%, bet enerģijas patēriņš par 5%. Tas nozīmē, ka mums ir zināma e, energoefektivitāte, bet mēs joprojām izšķērdējām pārāk daudz enerģijas. Un ja mēs domājam par iekšzemes dzinējiem, par uh, jaudīgiem um, motoriem, nu, protams, tad uh, testos uh, šī CO2 izmešu līkne vairs netiek ievērota. Un ja šie, ja šie, šīs automobīļi lielā ātrumā brauc pa autostrādēm, nu, tad viņi pat patērē 25 līdz 300 kilometriem, nu tā tas ir, un tā tad mums šeit ir jāmaina pieeja. Man ir konkrēts jautājums, kāda ir tā saucamā telemātika šai gadījumā, teiksim, kāda ir atšķirība starp GPS un mūsu Galileo, vai, teiksim, ir domāts par to, kā izvairīties no sastrēgumiem, kā varētu ietaupīt enerģiju, tātad domājot par tuvāko nākotni, vidējo, vidējo termiņu ar jaunās paudzes motoriem, tāpat par elektromobīļiem satiksmē pilsētās, tāpat par enerģijas uzkrāšanas iespējām, par litija akumulatoriem par uh, dabas gāzes izmantošanu. Tas, tas, protams, arī ir fosīlais kurināmais, bet daudz efektīvāks kurināmais un izdevīgāks. Nu, uh, jā, man šādi jautājumi, domājot par vidējo termiņu, par ceļu satiksmi un dzelzceļu satiksmi un citiem transporta veidiem. Priekšsēdētājs tagad es, eh, diemžēl man jāierobežo uzstāšanās laiks uh, uz divām minūtēm. Tagad vārds Mārkusam Pīperam. Jā, jā, pēc manis tad šis ierobežojums ir spēkā. Tā es to saprotu. Nē, nē, vispirms saka priekšsēdētājs, tas attiec uz jums. Liels paldies referentiem par uh, labajām idejām par ietaupīšanu, digitālo revolūciju, telemātiku un tā tālāk. Lielisks idejas. Nu jā, mums ir arī jāizmanto dažādi tirgus stimuli, bet mani nedraudz atrauc šie, nu, šausmu scenāriji, šie draudi, tad notiek tas, tas, tas Nu, šī Parīzes konferences nozīme varbūt tiek pārspīlēta, nu, jūs visi ap šie iz, izklāstītie principi, kā tas jāsasniedz un kā tas saskars ar demokrātijas principiem, nu, man dažkārt rodas uh, šaubas. Es gribētu uzdot jautājumus visiem trim referentiem. Vispirms šis divu grādu mērķis. Es esmu nedaudz arī studējis klimatoloģiju un toreiz iemācījos, ka 15 e, tūkstoši gadiem vienas cilvēku paudzes laikā klimats atsils pa 4-5 grādiem, pēc tam atkal atzis pa 4-5 grādiem, un tā tas ir noticis 50 reizes. Es neapšaubu šo CO2 uh, ietekmi, bet es gribu teikt, ka šeit var būt arī dramatiskāk notik, dramatiskāks pārmaiņas. Nu, šie jautājumi ir ļoti eh, svarīgi un ļaujiet man tos uzdot, pat ja es eh, domāju citā virzienā nekā jūs. Tā, ja mēs rēķinām uh, tonu uz kilometru CO2 emisijas, ko jūs šeit konkrēti domājat ar šiem mērķiem? U, nākamais visi, š, visa šīs emisijas jau tam nosaka dažādus nodokļus, vai, teiksim, šie, šī nauda tiks investēta tiešām transporta sektora attīstībā, nevis kaut kādos sociālos pasākumos, jo uh, ir, uh, ja mēs uh, šādu jaunu nodokļu slogu gribam atkal uzlikt transporta sektoram, varbūt gluži otrādi vajadzētu noteikt atvieglojums, lai to atbalstītu. Paldies, nākamā uh, uzstājas Maija Kilonen. Thank you, Chair. Paldies priekšstādātāji, paldies kolēģi. Paldies uh, arī mūsu viestiem, kur uzstājās. Es domāju, ka runājot par klimata jautājumiem, jārunā arī par gaisa piesārņojumu, kas būtībā izraisa daudz vairāk nāves gadījumu šodien Eiropā nekā ceļu satiksmes negadījumi. Un tas mani tiešām satrauc. Arī iepriekš par to es esmu bažījusies, bet pēc uh, Volkswagen skandāla izcelšanās, nu, šis jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls. Un uh, šīs atklāsmes, kas tagad uh, ir par automašīnu pārbaudes manipulācijām, tagad ir paredzēts šo sistēmu mainīt un kādas, jūs prāt, pārmaiņas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienlīdzīgus uh, uh, spēles noteikumus, lai krāpnieki nevarētu gūt labumu uz uh, auto īpašnieku rēķina, un gribu teikt, ka netic, ka Volkswagen bija vienīgais, kas uh, krāpās, šeit noteikti slēpjas daudz kas vairāk aiz visa tā. Uh, Un man uztrauc tas, ka ja mēs Eiropā neko nedarīsim, tad mēs zaudēsim konkurences cīņā, salīdzinot, piemēram, ar Japānu, Toyotu. Es vēlētos, lai mūsu automobīļu industrija pamostos, lai politiķi pamostos un lai sāktu kaut ko darīt, kamēr vēl nav par vēlu, lai glābtu šo nozari un uh, arī darba vietas. Paldies tagad Renomiju Žaļie. Paldies par uh, uh, jūsu prezentācijām. Man ir daži jautājumi. Ir skaidrs, ka subsīdiju, uh, ja izbeidzot uh, fosilām kurināmām šos 300 miljārdus vajadzētu no, novirzīt citiem mērķiem, kā to panākt. Nākamais mūsu valstīs, tātad šai jomā darbojas pašvaldības, jūs pieminējāt eh, darba kārtību eh, pašvaldībām šā jomā, kāds varētu būt to ieguldījums, vai jūs varētu precizēt tālāk atbalsts attīstības valstīm un šis finansējums. Piemēram, tiek īstenots Borlokunga projekts Āfrikas elektrifikācija, vai arī tam varētu paredzēt atbalstu no šī fonda. Paldies! dass Nīderlanda unter dem Trauksme jā šeit tika pieminēta. Es domāju, ka mēs nevaram par mazu novērtēt šos draudus. Ja mēs neko nedarīsim, tad Berlīna kļūs par ostas pilsētu. Un eh, es ļaušu arī citiem uzstāties, bet mums ir jācēl šī trauksme. Nākamais punkts - elektromobīļi. Bet atkal, eh, no kurienes tad nāk elektrība? No kontakta. Un Mums viss ir jāierēķina gan normālie uh, benzīna uh, dzinēji, gan hibrīdi, gan viss tālāk uh, par Kopenhāgenu. Jāsaka, toreiz 43% cilvēku vispār nodarbojās ar, ar velosipēdiem, nevis ar citiem svarīgiem pasākumiem. Un mums ir jārāda pozitīvs piemērs attiecībā uz transportu nozīmi, ka mēs varam veicināt mobilitāti un aizsargāt klimatu vienlaikus. Un tālāk par šo net negodīgo konkurenci, ka miljārdiem eiro tiek izmaksāt, lai atbalstītu klimatam kaitīgus transporta veidus. Piemēram, aviācijas nozare nemaksā par aviācijas degvielu, bet tāpat laikā dzelzceļu uzņēmumu maksā visus nodokļus. Un Uh, dzelzceļām šis sloks ir lielāks nekā uh, ceļu transportam Eiropā. Ja mēs tiešām vēlamies šos uh, mērķus sasniegt, tad, nu, mums ir kaut kas jādara, vismaz jānodrošina godīga konkurence, vai nu maksā visi vai neviens. Es atvainojos Piperkungam, ka 7 sekundes pārsniedz uzstāšanās laiku. Tagad vārds atbildēm, lūdzu. Es nezināju, kā arī mums šeit ir, nu, divu minūšu norma. 17 jautājumi divās minūtēs. Es dzirdēju, ka jums ir trīs minūtes, saka priekšsēdētājs. Tātad pirmām kārtām, vai ir arī kaut kādas labas izredzes Es gribētu teikt, ka nu, dalību valstīs pilsētas atšķirīgi īsteno mobilitāti un ievēro arī vīdes un ekoloģiski arī klimata aspektus. Nu jā, ja man vajadzētu salīdzināt Kopenhāgenu un Briseli, es varētu divas stundas runāt, bet man ir vien trīs minūtes. Jāsaka, ka arī ilgspējīgā loģistikā ir ļoti daudz inovāciju, un jāsaka, ka loģistika, protams, veicina mobilitāti, šeit ir daudz inovāciju, Eiropa ir tāds kā līderis pasaulē, ja runājam par globālo konkurētspēju. Ir skaidrs, ka jaunās tehnoloģijas, jauni automobīļi, jauni dzinēji veidi, IKT tehnoloģijas, jauni uzņēmēji darbības modeļi, ir tam visām globāls tirgus un pārēja šajā mobilitātes sistēmā īstenībā varētu būt nodrošināta attīstības vēlstīs, jo tur ir ļoti augsts gaisa piesāņojums jāsaka, un jāsaka, ka nu, šāda pārēja tur būs neizbēgama. Ja mēs runājam par divu grādu mērķi, nu tas jau arī nekur nav parauts izīsts no pirksta. Uh, un e, pēdējo 15 tūkstošu, laika, 15 tūkstošu gadu laikā mēs neesam redzējuši 45 grādu atšķirības. E, temperatūra ir bijusi ļoti stabila. Īstenībā mums ir jāvēro vēl tālāka pagātne, lai varētu e, redzēt to, ka temperatūra ir kāpus tik strauji, kā tas notiek tagad. Ja runā par efektivitāti, daži mm, to pieminēja. Jāsaka, tagad automobīļi ir daudz efektīvāki, CO2 izmešu skaits uz vienu kilometru arī ir daudz mazāks, bet mēs nobraucam daudz vairāk kilometru ikdienā ar lielākiem automobīļiem, izmantojam mašīnu biežāk un, protams, uh, uh, tas veicina mobilitāti, bet uh, nāk par labu gaisa kvalitātei. gaisa piesārņojums. Es uzskatu, kā jau Kilonēns kundze teica, mums ir uh, visai labi priekšstāti par to, cik liela kaitējuma cilvēku veselībai nodara gaisa piesārņojums, arī uh, tie izmeši, kas nāk uh, no automašīnām, un Pasaules veselības organizācija lēš, ka katru gadu šī iemesla uh, dēļ dzīvību zaudē ap 400 tūkstoši cilvēkiem. Tālāk par finansējumu un subsīdijām. Subsīdijas vai nu tās būtu tiešas vai nodokļu atlaižu formā, jāsaka, ka te ir privāti personas, indivīdi, kas uh, paši izdara savu izvēli. Un ja tiek runāts, piemēram, par autoflotes veidošanu Eiropas pilsētās, nu, tas uh, notiek tādā makro līmenī. Un, ja tiek runāts par uh, subsīdijām, pārējot uz draudzīgāku degvielu, tad, protams, uh, šādi priekšlikumi jau ir izskanējuši, un tos atbalsta SEO Pasaules banka. Uh, daudz citas starptautiskas organizācijas un Jāsaka, ka nu, šīs zināšanas patiešām ir klātesošas. Ja mēs runājam par efektivitāti un moderno tehnoloģiju izmantošanu, kūna kungs, protams, mums ir jāizmanto pilnīgi visas svīras, kas ir mūsu rīcībā, lai resursus izmantotu vislietpratīgāk, lai šīs tātad, lai šī transporta plūsma tiktu daudz efektīvāk virzīta, pārvaldīta, un, protams, tas, diemžēl, netiek izmantots pietiekam plašā mērogā. Ir ļoti daudz Eiropā pilsētu vietu, kur ir milzīgi transporta sastrēgumi. Nu, Ne jau vienmēr tas ir saistīts ar pilsoņu pasivitāti. Jāsaka, ka pilsoņiem, protams, patīk tāds plūstošāks satiksmes uh, gājums, eh, viņi negrib sēdēt eh, korķos visu dienu, bet, eh, nu, es negribu, lai man kāds tagad fiziski ietekmētu, tad veikšu savu stāšanos. Tagad nākamais runātājs. Zeipta kungs, jā. Mūsu rīcībā ir instrumenti, bet jāsaka, ka ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas dzīvo tagadnē, vieni, kas dzīvo uh, Uh, nākotnē, prezentos un futūros. Un jāsaka, ka Vācijā. Of technology, and then it feeds, it, feeds this, uh... Teorētiķiem ir, diemžēl, uh, runātājs izslēdz mikrofonu regulāri. Uh, Tā tad ir tādi teorētiķi, kas veido prognozē modeļus, veido scenārijus un tad aprēķina šo divu, proc, divu grādu mērķi un ir arī tādi vairāk uz politiku balstīti zinātnieki, tas vairāk attiecas uz mani un institucionālās sistēmas īstenībā sabiedrībā virzās uz priekšu daudz lēnāk nekā mums tiktu domāt. Kādēļ ir tik milzīga politiskā arēna, kādēļ tam ir tik liela ažiotāža, ja nevienu tas neinteresē? Nu, jāsaka, te ir tādi lieli politiskie, um, politiskās saistības uh, dienas kārtībā, un tas jau notiek vairākus gadus. Ja mēs runājam par ilgtspējas izpēti, tas arī tiešā veidā attiecas uz jums pēdējo gadu laikā. Uh, ir bijušas debates par energoefektivitāti. Tā ir vidusposma stratēģija. Un tagad Elmāvas mērķi, tā bija augsta līmeņa tikšanās, un viņi nāca klajā ar domu, ka vajag de uh, karbonizēt enerģiju, uh, un jāsaka, ka uh, mēs te runājam par uh, vienas paudzes mūžu, tā tad šie mērķi netika nostādīti nemaz uh, tik tālajošā nākotnē. Tie ir cilvēki, kas katru dienu mēdelē šos scenārijus. Nu, manam dēlam ir desmit gadi, uh, viņš taču dzīvos vēl pēc daudzām desmit gadiem, ko es viņam varu atbildēt uz šiem jautājumiem. Un pirms runāt par ilgtspēju un ilgtspējas izpēti, jārunā par efektivitāti. Efektivitāte rāda pietiekamību, un tagad mēs runājam par tādu visas ekonomiskās sistēmas pārmodelēšanu no 2050. gada uz priekšu. Un te mums jau jādomā par tādu pārmaiņu izpēti, nu pat uh, augsta līmeņa politiskās diskusijās par to jārunājot. Citādāk Elmovas vienošanās būtu, nu, pilnīgs fars. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, godātie deputāti par uzdotajiem jautājumiem. Es pateikšu tikai mm, dažas vārdas par likumdošanas priekšlikumiem un strateģiskiem paziņojumiem, ko komisija ir uh, apņēmusies gatavot. Ja mēs runājam par uh, automašīnu dzinējiem un tehnoloģijām, degviela, kas darbina šīs mašīnas, un telemātika transporta sistēmas e, infrastruktūras efektīvāka izmantošana. Nākamā gada pirmajā semestrī komisija nāks klajā ar priekšlikumu par uh, transporta atogļekļošanu. Vēlāk tiks uh, pārskatīta likumdošana par CO2 no uh, vieglajām automašīnām. Un tāpat būs priekšlikums par uh, smagajām kravas automašīnām par to novērošanu un uh, emisiju analīzi. Protams, ka startautiskajā civilās aviācijas aģentūra arī pie tā visa tiek strādāts, runājot par uh, emisijām aviācijas sektorā. Uh, Tāpat tiek runāts arī par alternatīvu degvielas infrastruktūras direktīvu. Nu, pat teju, teju dalību valsts to ir īstenojušas, un, protams, ir arī šie nacionālie plāni, par kuriem jārunā jau tuvākajā nākotnē. Mēs domājam gan par automašīnu efektivitātes standartiem, CO2, enerģiju. Nu, jāsaka, ka CO2 zināmā mērā runājot par CO2, mēs uzreiz domājam par enerģiju. Un, ja mēs runājam par degvielu, protams, ir jāparūpējas, lai sistēma darbotos labāk, pateicoties telemātikai, un ja mēs necentīsimies panākt dažādu tehnoloģiju saskaņu, konverģenci, nu jo, piemēram, ja jūs mašīnā izmantot vienu tehnoloģiju, varbūt tā neatbilst visai infrastruktūrai, tātad šīm tehnoloģijām ir jābūt saskaņotām, lai tātad varētu viegli no viena transporta veida uz otru pāriet un arī izmantot jaunos transporta veidus. Tālāk eh, emisijas no automobīļiem, automobīļu pārbaudīšana, jāsaka, ka šī likumdošana par to tika balsots saskaņā ar komunitoloģijas procedūru pēdējo dienu laikā. Parlamentam tagad šis priekšlikums ir jāizskata, tas ir normālais eh, komitoloģijas process un testu cikls tagad ir padarīts stingrāks. Protams, ir jādara vairāk, ievērojot arī inspektoru neatkarību, bezparteiskumu, bet eh, darbs turpinās un jau pirmie soļi ir spērti. Un visbeidzot par vietējo līmeni runājot, tika minēta eh, paraugu prakse dažās valstīs, eh, dažās pilsētās, piemēram, riteņbraukšana. Kopenhāgenā Un oktobrī bija transporta ministru padomu, tur bija arī īpaši darba kārtības punkts veltīts tieši rītoņu braukšanai, tika runāts par, lab, par paraugu prakses apmaiņu starp dažādām pilsētām Eiropā. Protams, arī ar uh, subsidiaritāti, nu, riteņu braukšanas aktivizēšanu, varbūt par to nevajag akurāt lemt ministru līmenī. Paldies! Paldies! Brunings kungs gribēja vēl nedaudz papildināt. Lūdzu, paldies. Es uh, aizmirsu atbildēt uz priekšsādātāju jautājumu par e-braukšanu par e-automašīnām, ka var darbināt arī ar alternatīvu degvielu un ka tām ir slikta uh, veiktspēja. Pirms 15 gadiem tā tas notika, bet nu tagad uh, pilnīgi pretēji šīs mašīnas ir daudz efektīvākas, tās var braukt uh, daudz ātrāk un tās izdala mazāk seg emisiju salīdzinājumā ar aizdedzinājumu. Protams, ideālā gadījumā vajadzētu izmantot atjaunīgo enerģiju, bet pat pārējais laikā, pārējot no vienas, viena enerģijas veidu uz otru, mums jādomā arī par dažādu veidu emisiju tipiem. Uh, šīs emisijas būs savādākas pēc savas formas, un tas noteikti nāks par labu arī cilvēku veselībai. Un, uh, Jāsaka, ka alternatīvie automobīļi piedāvā visai daudz ieguvumu un uh, jāsaka, ka tie īstenībā arī brauc labāk salīdzinām ar automašīnām, ko uh, darbina aizdedz dzinēji, pat te nerunājot par ekoloģisko ieguvumu. Paldies! Uh, paldies! Gribēju pateikties visiem ekspertiem, paldies visiem, kas uzdeva jautājumus, un es tikai gribēju pateikt, kādēļ esmu optimists. 8. oktobrī satiksmes ministru padome, visi Eiropas ministri Viņi tā tad trīs stundas klausījās, ko nozīmē vel, velosipēdu izmantošana pilsētu mobilitātē, un viņi vienbalsīgi lēma, ka ir jāsagatavo šeit īpaši ceļa karte, ka Eiropas uh, Savienības pilsētās varētu, piemēram, izmantot arī uh, Uh, kravu pārvadāšanai elektrovelosipēdus. Tā tad puse no kravas mašīnām tad pazustu. Nu, ja mēs kaut ko tādu panāktu, mēs varētu panākt daudz vairāk. Lielas paldies, un tagad uh, aicinu pie mums nākamā paneļa ekspertus. So, dürfte ich dann Sie bitten. Vai es varētu jūs lūgt apsēsties? Kolēģi, lūdzu ieņemiet savus vietas un turpināsim ar otro ekspertu paneri, paneli. Tur tiks runāts par eh, galvenajiem transporta veidiem. Petrs Dolejs ir pirmais eksperts no Eiropas autoražotāja asociācijas, tālāk Edmunds Hughes no eh, Startautiskās jūrniecības organizācijas un Eriks Dotrijā, eh, kas ir Clean Sky izpildirektors. Sākumā došu vārdu eh, Petram Dolēzi uz desmit minūtēm. Thank you very much, Chair. Liels paldies! Es esmu sveicināts šajā pēcpusdienā. Pacentīšos uh, izteikties īsi, lai atliktu laiks jautājumiem. Nu, sākšu ar pāris tādiem būtiskākajiem skaitļiem, kas ir nozīmīgi spriežot par transporta nākotnes. Transports ir viens no galvenajiem faktoriem, kas dara iespējamu biznesu, saimniecību, privāto dzīvi tādu, kādu to vēlamies, piegādā mums preces, pakalpojumus tas ir, nu, principā ekonomikas un saimniecības asinis. Ja runājam par uh, transportu un privāto dzīvi, tad tas mums ļauj nokļūt darbā un pēc tam mājās. Tas mums nodrošina pakalpojumus, ārsts pakalpojumus, iepirkšanos un sociālo šo te saliedēšanos, uh, it īpaši, ja jūs sasniedzat noteiktu vecumu, tas transports jums ļauj satikt savus tuviniekus Un eh, autotransportā mm, izmeši eh, pieauga, eh, transporta apjoms pieaug un ir izvirzīti mērķi, kurus gribam sasniegt un, nu, kā to sasniegt. Nākotnē nāksies strādāt aktīvāk, Un, nu, protams, varam spriest par to, vai temps ir uh, lēns, ātrs, vai tam vajadzētu būt lēnākam vai ātrākam. Un, lai transports saglabātu savu vitālo lomu saimniecībā un mūsu dzīvē, mums ir jārada vienlīdzīgi spēles noteikumi uh, visām tās saimniecības nozarēm, kur, kā jau dzirdējām, prasības un izvirzītie mērķi ir atšķirīgi. Ja, piemēram, paskatāmies, kas uh, kādas pārmaiņas ir piemeklējuši dažādas transporta tipus, tad pamanīsit, ka uh, Eh, principā ir eh, pieaugušas trīskārt eh, pieaugušas iespējas jūras transportam, dzelzceļa transportam, un jūsu komitejas locekļi zinās, ka vēl nesen tika spriests par mērvienībām, bet nu jau tiek spriests par transporta efektivitāti. Otram kārtam, ko nedrīkstam aizmirst, pie, pieejamība naudas ziņā vai transportu ir iespējams atļauties. Tā tam ir jābūt un tā tam ir jāpaliek arī nākotnē, tīpaši, ja runājam par privāto un pasažieru transportu. Mm. Eh, vidējais transporta eh, privātā auto vecums Eiropā ir desmit gadi. Un eh, šeit, protams, var prasīt papildus apsīdīs jaunu automobīļu pircējiem. Ja visi brauktu tikai ar jaunām mašīnām, tad ieguvumi un samazinājumi būtu vienkārši fantastiski. Eh, rezultāti būtu brīnišķīgi. Un pat ja mēs ejam uz šo 95% eh, mērķi, tad eh, tik, tas vien dos niecīgu ieguldījumu kopējā izmešu samazinājumā. Nu, tas ir jādara, tas ir jādara, ir jauni risinājumi kā uh, biznesa pusē, tā tehnoloģijas laukā un ir jāturpina investīcijas jaunu risinājumu meklēšanā, uh, elektrouzlādējuma automobīļu popularizēšanā un tā tālāk. Eh, Iepriekšēji panelisti jau norādīja, ka runa ir ne tikai par tehnoloģiju, runa ir par vidi, infrastruktūru kopumā, par tādu vidi, kas ir labvēlīga, eh, kas ir sekmējoša, eh, tāpēc nepietiks ar brīnišķīgiem advancētiem automobīļiem, kuri vienkārši nīkuļos garāžās, jo nebūs infrastruktūras enerģētikas nozarē šeit ir arī jāiesaistās, jo elektroautomobīls pats par sevi neko nepalīdz, ja nav enerģijas, kas to dzēn uz priekšu. Un ja nav standartizētu uzlādes sistēmu, kontaktu un tā tālāk, tad atkal visi šie brīnišķīgi elektroautomobīļi paliek garāžās un stāvvietās. Tā kā lūk, ir nepieciešams rīkoties dažādās frontēs, ne tikai tīri automobīļa griezumā, mm, kas brauc pa ceļu, un šeit pat vienu modeli salīdzinot rezultāti ir dažādi atkarībā no braucēja temperamenta, ceļa apstākļiem, maršrutu un tā tālāk. Jo mēs jau braucam, esam pie stūras, nevis automobīļu ražotājs. Šeit ir nepieciešama visaptvaroša pieeja, proti runa nav tikai un vienīgi par konkrētu automobīli, piedziņu, dzinēju un tā tālāk pār eh, pasākumiem, risinājumiem ļoti daudzās un dažādās frontēs. Eh, kam mēs pievērsīsim uzmanību? Eh, transporta digitalizācija. Nu, šis process jau ir sācies, IT sistēmas jau ir pārņēmušas automašīnas, bet tas viss turpinās. Runa nav tikai par automobīlu vienu. Es pagājušajā nedēļā biju Nīderlandē, un bija jauki būt kādā mazpilsētiņā uh, un redzēt, ka luksofori ir sasinhronizēti un uh, var mierīgu sirdi braukt cauri pilsētiņai, ne, nesatraucoties, vai tik pie nākamā luksofora nebūs atkal jāapstājas un jāsāk no nulles, un tādā veidā ir um, milzīgi CO2 ietaupījumi. Pamēģiniet tādu vieglu sirdi izbraukt cauri Briselē, dabūsiet sirmus matus. Runa ir par to, ko dara arī pašvaldības ceļu apsaimniekotāji Uh, satiksmes plānotāji, uh, un šeit ir milzīgs uh, ieguvuma potenciāls. Zaļāka mobilitāte. Tāds ir mūsu mērķis, šai virzienā arī meklēsim risinājumus, un, ja salīdzinām situāciju šobrīd ar situāciju pirms desmit gadiem, es domāju, ka ir pozitīvas pārmaiņas, ir hibrīdi uz ielām, uh, Uh, kurus ir iespējams ielas malā uzlādēt, ir uh, simtprocentīgi elektriskas automašīnas, ir gāze kā degviela kļuvusi populārāka. Uh, un pilsētvidē mobilitāte ir strauji gājusi uz priekšu, ir brīnišķīgi risinājumi daudzās Eiropas pilsētās, un uh, Eh, vēl eh, vēlētos ko piebilst. Eh, jau pats runāju par pilsētu lomu, bet ja būs 100, 200 dažādi unikāli risinājumi, arī ar to nebūs līdzēts. Ir dzīve ir jāatvieglo mm, visiem. Ja vienā pilsētā spiež uz elektroautomobīļiem, ja otrā pilsētā spiež uz dīzeļa kaut kādu tur modernizāciju, uh, Eh, tad eh, šo mod, šo, šīs modernizācijas izmaksas ņemot eh, vienu, vienas teritorijas griezumā ir nesamērīgi lielas. Nu, protams, subsidiaritāte ir svēta lieta, es to neapšābu, bet mums kā globālā atvēziena ražotājiem ir nepieciešami globāli risinājumi, standarti, priekšlikumi, ne tikai tādi, kas darbojas vienā vai pāris pilsētās kaut kur. Eh, mēs no savas puses rīkojamies un esam gatavi rīkoties vēl aktīvāk. Un jautājums ir par to, ko mēs spējam eh, darīt, lai to, nu tā teikt, nolikt uz COP21 altāra. Uh, nu, 30. gada šī uzdevuma pakete. Uh, tā ir tāds labs, stabils rāmis, konteksts, kas iezīmēs tādu skaidru nepārprotamu ceļa karti, Eh, un, bet tomēr arī par to ir šaubas, vai tā ir tā iespējami ambiciozākā, it īpaši salīdzina ar eh, to, ko panākoši amerikāņi un japāņi. Eh, nu, nedrīkst arī pārspīlēt, tā, tā ir jābūt izpildāmai globāli, ne tikai Eiropā. Kas mm, man patika, ko es internetā redzēju pirms brīža, pasaules kārta, kur uh, Eh, ir redzams, kā, kā tie CO2 un citu gāzu mākoņi cirkulē apkārt planētai. Eh, mūsu pūliņiem nebūs jēgas, ja ķīnieši, brazīļi un citi neiesaistīsies. Tāpēc COP 21. sesijai ir jākļūst par tādu kopā sanākšanu, kas eh, panāk saistošu vienošanos no visas pasaules. Eiropai nevajadzētu šeit būt naivai un lēticīgai, taču tāpat laikā nevajadzētu sašļukt un nolaist rokas um, nav izslēgts, ka tiek panāktas plašas uh, vienošanās, uh, iesaistot arī šos te globālos pasaules līmeņa ražotājus. Tā kā ceram uz konkrētiem rezultātiem, kurus pēc tam ar prieku tad arī īstenosim praksē. Nu, lūk, uh, paldies, esmu jums ietaupījis veselu minūti. Nu, brīnišķīgi, paldies it īpaši par šo minūti. Edmunds Jūģis no Startautiskās jūrniecības organizācijas. Vārds jums. Runājiet lūdzu tajā, kas pa kreisi. Tas darbojas. Paldies. Paldies priekšstādātāji. Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Šodien esmu jūs priekšā pārstāvot Starptautiskās jūrniecības organizācijas sekretariātu. Man ir tiešām prieks uh, kuplināt šo uh, diskusiju, uh, kurā spriežam par transporta nozares iespējamo pienesumu klimata mērķu sasniegšanām. Uh, Eh, kuģniecība jūras pārvadājumi nodrošina apmēram 90% eh, no, no pasaules kopējā tirzniecības apjoma. Eh, tieši kuģniecība jūras pārvadājumi un mūsu organizācija SEA un 171 dalībvalsts labi apzinās, ka klimata pārmaiņas ir liels, milzīgs izaicinājums un ka it visām nozarēm ir uh, savs darbs jādara šai sakarā. Jau desmit gadiem ilgi SJO e ir uh, rīkojusies izlēmīgi un apzinīgi, lai tiktu izveidots tiesiskais un juridiskais konteksts, uh, kas uh, ir ļāvis jūras transportam kļūt tīrākam, efektīvākam, izmaksu ziņā efektīvākam, energoefektīvākam, kļūstot par numur viens transporta veidu pasaulē, kas atbilst mūsu planētas un iedzīvotāju vajadzībām. Eh, Izmaiņu samazināšanas nepieciešamība ir mūsu eh, svēts uzdevums, eh, ir pieņemti konkrēti lēmumi, konkrēti protokoli, konvencijas, kas ierobežo un samazina kuģu radītos izmešus atmosfērā. Mūsu mērķis ir panākt 95% samazinājumu salīdzinot ar atskaitas gādu, veicot konkrētus soļus. Tas, protams, prasīs jaunu kuģu būvi, uh, Uh, un 25. Uh, gadā kuģi būs 25% energoefektīvāki par 14. gadā būvētajiem. Uh, jau vairāki simti kuģu ir uzbūvēti, kas atbilst obligātajām saistībām un standartiem. Bet pūliņi ir jāturpina, un šai ziņā kuģniecības nozara ir gatava būt pirmajās progresa rindās pasaulē salīdzinot ar citiem transporta veidiem attīstība, izstrāde ir sasniegusi tādus augstumus, ka ir iespējams turpināt lietot kuģus, tāpat laikā samazinot to degvielas patēriņu un izmešu apjomus, ļaujot uzņēmumiem savas konkrētas vairs priekšrocības vēl vairāk asināt, tā teikt saskaņā ar skaitļiem, kas ir mūsu nesenajā uh, pētījumā tieši par seg izmešiem piecos gados līdz 25. gadam, kuģniecības nozars īpatsvars uh, pasaules uh, izmešu kopapjomā būtiski samazinājās par spīti straujam jūras kuģniecības pieaugumam, kravu apjomu pieaugumam šajā pat laikā. Bet, nu, Mm, Turmāks progress ir vitāli nepieciešams, jo CO2 izmeši no jūras kuģniecības eh, var iespējams eh, pieaugt eh, laikā līdz 50. gadam. Tā kā šis mūsu saistošais plāns tika pieņemts 11. gadā, mēs piedāvājam konkrētu palīdzību nozares profesionāļiem. SJO jūras vides aizsardzības komiteja arī dzen aktīvi Eh, darbojas eh, un apsver turpmākus tehniskus pasākumus un atbalsta pasākumus, eh, apsver datu vākšanu par konkrētiem parametriem un šī ilgstošā diskusija valdības starpā par, par kuģniecību notiek mūsu paspārnē. Mūsu unikālā loma ir atzīta Kyoto protokolā, priekšstādātājs jau to minēja, kur SEO tika nozīmēta kā tā institūcija, kura vadīs šīs sarunas un tās virzīs Tāpat arī jāatgādina, kā mēs esam izpelnījušies šo statusu. Lielā mērā tas tā bija un ir tāpēc, ka uh, statistikas apkopošana par kuģniecību tika veikta valstu tādā griezumā, bet mēs kā startautiska organizācija esam ar pietiekamu jaudu un, un pilnvaram, lai to dabūtu gatavu. Nu, piemēram, starptautiskā jūras kuģniecība jau ir vienojusies par uh, Uh, ostas valstu kontrolas uh, principu, līdz ar to ir, ir iespēja tagad tapt uh, tādam patiesam globālam kontrolas mehānismam sistēmai. Mūsu noteikumi jau ir spēkā, kas garantē to, ka izmeši uz vienu kuģi jau tuvākajā laikā tiks būtiski samazināti un gaisa piesārņojums, ko rada kuģi, arī dzen tiks uh, samazināti. Pagājuši gadu 9,8 miljārdi eh, tonu, tāds bija pa jūru pārvadāto krāvu kopapjoms, un uz 30. gadu šis apjoms dubultosies. Un tas nozīmē, ka visiem eh, kravu pārvadātājiem eh, nāksies pāriet uz arvien lielākiem un jaudīgākiem kuģiem. Un šeit tasniecības nozars pienesums lielā mērā ietekmēs to, kādā virzienā ies kopējais globālo izmešu apjoms. Šī ir pasaules, nu tā teikt, globālākā industrija, uh, un mēs labi apzināmies savu atbildību pasaules sabiedrības priekšā. Mūsu organizācija ir pierādījusi, ka tā to spēj, dara apzinīgi un atbildīgi, un ir tā īstā starptautiskā struktūra, kurai šeit ir jāspēlē pirmā uh, viola šajos centienos. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runātājs Ēriks Dotrijā, no Klinskai. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāji. Klinskai ir diezgan viegli iedomāties, ka tas ir saistīts ar aeronautiku, aviāciju un uh, vides uh, aizsardzības mērķu izpildi. Tātad CO2 izmešos uh, tikai apmēram 3% veido šī nozare, aviācija, eh, bet eh, aviācijas eh, darbības apjoms arvien pieaug, un tādēļ arī šis emisiju īpatsvars visticamāk nākotnē pieaugs. Šeit jūs uh, grafikā varat uh, redzēt, uh, kāda ir situācija. Šo grafiku ir sagatavojis Air Transport Action Group, tātad šeit ir augšējā līkne punktētā līnija, kādas būtu izmeši, ja mēs nedarītu neko attiecībā uz degvielas patēriņu, citiem jautājumiem. Tātad, ja Mēs pieļaujam, ka aviācijā attīstās ar, nu, šeit ir zināms ekonomiskais optimisms, pamatots pieaugums ir 4-5% gadā. Nu, nezinām, kāda šīs prognozes reāli būs 2050. gadā, bet, nu, ja attīstība turpināsies pašreizajā tempā, tad būs apmēram šāds rezultāts, ja ir pastāvīgs pieaugums. Jā, eh, eh, nu arī 2008. krīze maz ietekmē šo situāciju. Tālāk. Nu, es uh, detalizēti neiedziļināšos, bet ja tiek izmantots dažādi tehniskie paņēmieni, tad mēs pat varam iedomāties, ka šī tendence tiek apvērsta nākotnē. Šeit, eh, šajā organizācijā ir pārstāvēt eh, avio rūpniecība un aviolīnijas eh, citi spēlētāji. Tātad šeit jūs redzat, ka varētu sasniegt neitrālu izaugsmī no 2020. gada, un pēc tam līdz 2050. gadām pat būtu iespējams par 50% samazināt izmešus. Tātad šie mērķi diezgan tālajoši, protams. Šeit eh, nākamajā slaidā jūs redzat situāciju Eiropā, kādi ir noteikti mērķi. Eh, šeit eh, ir runa par Eiropas aeronautisko pētījumu konsultatīvo padomi, kur apvienojas gan pētniecības iestādes, gan um, tā skaitā Eiropas komisija un citas publiskās institūcijas. Tātad šeit ir noteikti divi termiņi - 2020. gads un 2050. gads. 50. gads, protams, šķiet ļoti tāls mērķis, bet eh, jāceras, ka aviācijā eh, attīstības cikli ir ļoti gari. Tātad šeit pat varētu būt eh, runa par 70 gadiem starp pirmo un pēdējo modeli šai jomā. Tātad jūs redzat šeit dažādus mērķus, gan troksnis, gan NOx izmeši, gan otrā pusē šeit ir CO2 emisijas, kas ir proporcionāls degvielai. Tātad jūs redzat 50% samazinājums līdz 2020. gadam un 75% līdz 2050. gadam. Ja mēs vēlamies uh, samazināt šos izmešus par 50% salīdzinot ar 2020. gadu, uh, tad ir jāstrādā pie noteiktiem. Nu, lidmašīnu tipiem. Clean Sky uh, nodarbojas ar uh, šiem uh, mērķiem. Protams, ir teikts, ka ar tehnoloģiju vien nepietiek, lai izvirzītu sasniegtos mērķus, bet tehnoloģija arī ir nepieciešama. Un Klingsai ir uh, tehnoloģiska programma, apvienota tehnoloģiskā iniciatīva šeit. 50% uh, uh, nodrošina publiskais finansējums un 50% ir uh, nodrošina privātie investori. Tā ir verenīgākā pētniecības programma, kāda līdz šim ir bijusi, domājot par vides aizsardzību un arī par konkurētspēju, jo tieši uh, tās lidmašīnas, kam būs mazs degvielas patēriņš un maz CO2 emisijas, būs uh, viskonkurēt spējīgākās. Tātad šeit tik uh, izmantots visas uh, savietojamās tehnoloģijas, lai nodrošināt samazinājumu vispirms 2020. gadā uh, mērķu izpildu dēļ un pēc tam 2050. gada mērķi izpildē ir nodrošināts šīm darbām Eiropas finansējums. Tāpat tiek strādāts pie ūdeņrāža izmantošanas un citiem kurināmiem un arī biodegvielas izstrādnes klīnas skaiskār visas uh, disciplīnas šai jomā un visas aprīkojums, elektrosistēmas, uh, uh, uh, lidmašīnas uh, uzbūvi un uh, arī Eh, dažāda veida lidmašīnas, gan mazās, eh, kurās ir 20 pasažieru vietas, gan lielos lainerus. Un es gribētu uzsvērt, ka tiek veikts tehnoloģiskais izvērtējums katru gadu, ar to nodarbojas pētniecības institūti noskaidrojot, vai sākotnēji izvirzītie mērķi noteiktiem lidmašīnu tipiem ir uh, izpildīti vai nav, un tad var pārskatīt šo darbības virzienu atbilstoši. At, runājot par pirmās uh, paudzes mērķiem, tie ir izpildīti, un tagad notiek darbs pie otrās paudzes. Šeit jūs redzat konkrēts piemērus, eh, prototipus. Eh, protams, šie, šie pasākumi ir dārgi. Un šeit arī dažus izvērtējuma elementus jūs varat redzēt. Piemēram, eh, vidē, ne, tuvas un vidējas distances lidmašīnām, piemēram, ir uh, paredzēts samazināt CO2 izmešus par 40%. Uh, šajos uh, pasākumos piedalās arī uh, uh, nozare. Protams, šie izmēģinājumi var būt labi, bet pēc tam šos rezultātus vajadzētu arī um, pārņemt eh, ražošanā. Pagājuši gadu mēs uzsākām programmas otro posmu, klīniskai divi. Tas ir eh, vidēja, eh, šie mērķi attiec uz vidēja izmēra Uh, lidmašīnām, kā jau es teicu, uh, šī ir nozare, kur uh, attīstības cikli ir ļoti gari. Un, nu, tas labi saskana ar CO2 būtību, jo arī šī siltumnīcas efekta gāze darbojas ilgtermiņā. Aviācija pasaules mērogā ir ļoti organizēts uh, sektors, Tas ir saistīts ar drošības pasākumiem, kas uh, arī nostiprināja aviācijas attīstību pēckara periodā. Un uh, arī e, tas uh, rosina kopīgu mērķu, kopīgu pasākumu īstenošanu, tā skaitā Eiropā, te jau tika pieminēts IKO, kas Um, uh, ir paredzējis uh, pieņemt uh, regulējumu par CO2 izmešiem. Šādas normas jau ir sen spēkā troksnim. Un tā tad mēs konstatējam, ka ir kopīga vēlme rīkoties. Protams, Eiropa ir avangardā, bet arī ASV ir apņēmības pilna rīkoties. Paldies! Paldies par trešo prezentāciju un tagad dodu iespēju uzstāties deputātiem ar jautājumiem un komentāriem. Vispirms vārds Karimai Delī. Merci, monsieur le président. Euh, bienvenue à nos, à nos invités. Jā, paldies. Sveicu mūsu panelistus. Man ir vairāki jautājumi, tīpaši automobīļu, autobūvas asociācijas pārstāvim. Ir jautājumi, kas skar arī aviāciju. Tātad, panelists eh, nu pat teica, ka mm, nākotnī nav iespējams eh, paredzēt, eh, bet mm, ir skaidri zināmas tagadnes sekas un ietekmi. Mil, miljoni cilvēku cieši no smalkajām daļiņām, no PM2,5, no PM10, no uh, slāpekļa, klātbūtnes gaisā pieaug uh, sūdzību, saslimstību skaits, priekšlaicīgu nāves gadījumu skaits tieši smalko daļiņu ietekmes rezultātā. Tā kā piesārņojumā izmaksas ir aprēķināmas, un šeit tiek minēti vairāki simti miljārdu kā, kā iespējamā, iespējamās investīcijas, kas nepieciešams, lai šo, mm, šo piesārņojumu noņemtu. Kā tad kā tad tas sanāk, ka autobūves nozara nespēja nodrošināt to, ka tiek ievērots 80 mg uz kilogramu šī norma NOx tieši izmešiem, kur pretī amerikāņi to spēja ar ātrumu ierobežojumiem, ar citiem paņēmieniem. Un tāpat arī uh, ceļu negadījumu skaits uh, ir šokējošs, uz ceļiem bojā gājušo skaits joprojām ir uh, šokējošs Un pie vainas, protams, ir lielā mērā tieši ātrums. Un um, lūdzu tā teikt, neplātīt rokas šeit ir uh, konkrēti risinājumi, kas ir uh, nepārprotami. Un, uh, ja runājam par tehnoloģiju, Eh, tehnoloģijām ir skaidri jāpasaka, nav tādas lietas kā tīrs, nekaitīgs dīzels. Tā ir fikcija. Dīzels rada šīs smelkās daļiņas, eh, kas eh, pilsētu gaisu padara principā kaitīgu pilsētu iedzīvotājiem. Tāds ir mans komentārs autobūvas nozars pārstāvim. Un mm, vēl Eh, vēlos no jums konkrēti dzirdēt, kādi ir jūsu plāni eh, konkrēti dīzeļa kā tehnoloģijas vispār izbeigšanai eh, un komerciāla lietojuma izbeigšanai. Jo šīs tehnoloģijas trūkumi, es domāju, ir nepārprotami. Un par aviāciju. Nu, tā ir nozare, kur visciešākā sakarā atklājas Uh, transporta un klimata uh, un piesārņojuma šī saistība. Uh, vai nav, kā, kā, kāpēc netiek ar, ar nodokļu nodevu paņēmienu deg, aviācijas degvielai risināti šie jautājumi? Kas, kas, ir, kas tas par iemeslu? Paldies, Kilanenes kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies panelistiem Nu, arī es eh, vēlos uh, uzdot tādus karstus, uh, nērtus jautājumus uh, Eiropas autobūves uh, industrijas asociācijas pārstāvim. Jūs uh, teicāt, ka nav jau tik svarīgi uh, paši automobīļi, uh, jo tieši Eiropā, jo Eiropas iedzīvotāji ir tikai neliela daļa no pasaules iedzīvotāju skaita, bet, ja jūs paskatāties uz to, cik eh, kopā pasaulē ir automobīļu, tad eh, Eiropas autoparks mm, ir lielākais pasaulē, ja salīdzinām ar citiem reģioniem, kontinentiem, un mūsu rīcībai eh, viennozīmīgi būs plaša rezonance, plaša ietekme tam, kas kādas pārmaiņas varētu notikt mūsu teritorijā. Tāpēc Eh, lūdzu neuzskatiet eh, mūs par eh, maziem bērniem, kas, kas ir apmānāmi, nemēģiniet aizbildināties, ka mēs jau tāpat te neko nevaram darīt, jo redziet, mums ir mm, divreiz, trīsreiz vairāk automobīļu uz, uz tik un tik iedzīvotājiem, pat, pat nekā ASV un, protams, no tā izriet ietekmi uz klimatu un arī uh, piesārņojuma apjoms. Eh, tā kā vēlu jums veiksmi. Uh, paldies, Kit, Stēla. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi tādi mazi jautājumiņi. Mm, Pirmām kārtām autoindustrijas pārstāvim, otrām kārtām Clean Sky pārstāvim, uh, izpildirektoram. Smago automašīnu ražotāji norāda, ka viņiem var uzticēties, ka viņi garantēti nodrošinās eh, mazāku degvielas patēriņu. Eh, Tāpat laikā tiek apsūdzētas eh, dalībvalstis par degvielas cēnu sarunāšanu noteiktos gados, kad lūk tikušas sarunātas degvielas cenas un šī uh, Eh, šīs cenu izmaiņas eh, sakrīt ar eh, kaut kādu jaunu degvielas patēriņu standartu stāšanos spēkā. Nu tad kurš te mānās? Tāds ir jautājums. Otram kārtām jautājums par aviāciju. Slaidos, tur bija kopējais izmešu, CO2 izmešu apjoms. Nu, mans jautājums bija šāds. Šis šī te pieauguma tendence, pieauguma dinamika? Kāds ir šīs te globālās sasilšanas potenciāls aviācijas izmešiem? Uh, ņemot vērā to, ka šie izmeši tiek rādīti augstu atmosfērā, nevis uh, pie zemes. Paldies, Markus Pīpers. Nu, es īstenībā negribēju runāt eh, tik daudz labo prezentāciju dēļ, bet tieši ieklausoties kolēģu piezīmēs. Dārgie draugi no kreisos, kreiso nometnes, vai jūs eh, patiešām esat padomājuši par to, ka 12 miljonu cilvēku Eiropā strādā autonozarē, viņiem visiem ir ģimenes? Vai jūs apzināties, ka 75% no automašīnām tiek ražota MVU, kur strādā mazāk par 150 cilvēkiem. Un šie te scenāriji eh, aizliek pēc iespējas ātrāk dīzeli. Nu, vai arī tās kaut kādā veidā mm, jūsu galvā vispār parādās? Es patiešām esmu noraizējies. Vai mēs te nesākām visu to argumentēt pārāk vienpusīgi? Uh, Protams, bija šie autoskandāli un tie, kas mānījās, ir jāsauc pie atbildības, bet nevajadzētu sodīt visu, visu autonozari. Nevajadzētu teikt, ka visa autonozara tagad ir jānopēja tikai tādēļ, ka tur bija tādi, uh, nu, noziedzīgi elementi vienā uzņēmumā. Nu, tas nav pieņemam. Paldies! Paldies! Es arī pats gribu izteikties, jo jūs arī runājāt, Pīperkungs, nu jāsaka, ka demokrātija pieļauj arī vienpusēju argumentāciju. Un, ja runājam par autonozari, tika runāts par šiem milzīgajiem laineriem, par ekolaineriem, par um, monster, šīm monstru mašīnām. Jāsaka, ka šīs mašīnas rada milzīgu piesārņojumu Un ļoti daudz eh, kravu tiek pārvadāts pa ceļiem, nevis pa dzelzceļiem. Es esmu pret to, bet jāsaka, nu, visā vismā iznākums nav iepriecinošs. Tālāk, ja runājam par automašīnām, pēdējo gadu laikā ir bijis milzīgs progress, nu pēdējo desmit gadu laikā tas ir bijis ievērojams, bet iznākums kopsumā nav tāds uh, labāks, jo ir vairāk automašīnu, tās ir kļuvušas smagākas, piemēram, apvidus automašīnu skaits ir pieaudzis, tās ir smagākas un tās patērē daudz vairāk degvielas. Un arī, nu, uz to ir jārēģē. Ja mēs runājam par pārvadājumiem par, eh, par eh, pārvadājumiem pa ūdeni, par eh, kuģiem. Tur tiek izmantota īpaša smagā degviela, kas ir patiešām milzi, milzīgs, nu tas rada milzīgs atkritums. Kādēļ? Šī degviela, kas tiek dedzināta bez filtra, joprojām nav aizliegta. Uh, Jāsaka, ka, eh, ja šeit tiek runāts par atklātu jūru, īstenībā ar dzinēju tur var panākt daudz vairāk, nu, ar dīzeļdegvielu jau varētu pat uh, samazināt izmešas. Un tālāk aviācija, protams, aviācijas eh, sektors attīstās, jo pateicoties valsts subsīdijām, viņiem nav jāmaksā degviela nodokļi un tā tālāk. Bet Protams, aviācija mums ir nepieciešama, mums nepieciešams lidmašīnas, bet, piemēram, no Štūtgartes uz Frankfurtu katru gadu ir 3000 lidojumu. Nu, taču šo maršrutu var mierīgi veikt ar vilcienu. Un tur, kur ir radītas labas alternatīvas, piemēram, Berlīna, Hanovere, Parīze, Brīsele, Berlīna, Hamburga, nu, tur gandrīz vairs nav uh, reisu, lidmašīnu reisu, un tas ir arī ļoti labi. Uh, Tālāk ātruma ierobežojums. Protams, tas izklausās ļoti interesanti. Un Vācija ir vienīgā valsts, kur nav ātruma ierobežojumu uh, uz autostrādēm. Un Un jāsaka, piemēram, ASV ir 120, 130 km maksimālais ātrums, un es gribēju pavaicāt, vai ir nepieciešams kaut kā stingrāk to visu vērtēt un analizēt, vai E, Vācijā, jo ir arī automašīnas, kas brauc ar 200, 250 km stundā. Jā, jā, es runāju par Vāciju, par Vāciju, vai mums ir šie Eiropas testi, kas attiec uz visām valstīm, bet ja nu Vācijā, piemēram, ir cilvēki, kas brauc ar 250 km stundā, nu tad varbūt tur ir kaut kādi atsevišķi testi, viņiem piemērot jāievērš. Lūdzu, lūdzu, ļaujiet man iz, izteikties. Es gribu atsaukties uz jūsu jautājumu, jū, eh, uz jūsu teikto. Es patiešām eh, nema, nemaisos pa vidu, kad jūs runājat, es uzmanīgi klausos. Es gribu jums pastāstīt par Ecārtu Roiti. Viņš eh, pirms 25 gadiem Daimler Benz koncernā pateica, ka mums, kā autokoncernam, ir iespējama nākotne tikai tad, ja mēs esam mobilitātes koncerns. Pirms 25 gadiem viņš to teica, Daimler Benz ražoja toreiz Mercedesus, krāvas automašīnas, tramvajus, reģionālos vilcienus, ICE, tātad ātrvilcienus un arī uh, Mm, pat velosipēdus, bet tad nāca jauna vadība, viņi tikai rūpējās par savām prēmijām, par pēļņu. Jāsaka, ka uh, tiek izmantoti vilcieni visā pasaulē, tiek izmantot citi transporta veidi, ne tikai automašīnas, un tur ir īstā darba vietu kalve, tur var uh, gūt panākumus tādā veidā arī, uh, bū, esot saudzīgākiem pret vidi. Un jāsaka, ka mums jādomā par auto nozari, un tā, tā ir jākļūst par mobilitātes nozari. Eicards Roits to jau pateica pirms 25 gadiem. Diemžēl viņš nu, bija priekšā savam laikam par 10 gadiem. Es domāju, ka jums, kā Mercedes šoferim, ir vairāk pieredzes šajā jomā. Tagad Ivo Belets lūdzu. Thank you, well, uh, for... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī tagad uzdošu jautājumu holandiešu valodā Hjūza kungam. Uh, no IMO. Jā, nu, protams, mēs tagad aizturēt elpu gaidām COP21 tikšanos Parīzē, un, protams, visām nozarēm ir uh, savu, uh, savu ārtavu šeit uh, jāpienes uh, gan jūrniecībai, gan uh, dzelzceļam, un, protams, arī ceļu transportam. Un uh, mums ir jādomā par vienošanos, kas skars arī EME e un EKO un protams, ir jāsamazina arī seg emisijas. Ko jūs domājat, kāds ir jūsu prognozes? Ko jūs sagaidāt no šāda startautiska nolīguma, kas attiektos uz kuģniecību? Un otrām kārtām es gribu jums pastāstīt par pētījumu, kas šorīt tika prezentēts uh, Eiropas parlamentā, tātad par kūģniecības, par kūģu radītajām emisijām. Šis pētījums tika pasūtīts Eiropas parlamentā, un mēs redzam, ka evolūcija ir vienkārši šausminoša, ne tikai runājot par aviāciju, bet arī runājot par kūģniecību. Mums ir jāsamazina šīs emisijas, un nepietiek uh, to darīt uh, sākot ar 2020. gadu, jāsāk rīkoties jau šobrīd jo kuģu radītās emisijas ir jāiekļauj uh, globālajā emisiju kopumā, jo tās uh, turpina pieaugt un pieaugt patiešām uh, galvu rēbinošos apmēros un jāsamazina arī, piemēram, ēku radītās emisijas. Es domāju, ka kuģniecībai ir jādara daudz vairāk un, nu, cik tas būtu reāli starptautiskajā kuģniecībā. Paldies! Paldies! Tagad jūs dzirdējāt daudzus jautājumus, tagad uh, ir iespēja atbildēt uz tiem lūdzu. 5 minūtes katram runātājam. Thank you very much. Paldies. Es uh, centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Kādreiz bija diplomāts, uh, nu tas noteikti man būs uh, noderīgi šodien. Tātad runājot par mazajām dāļiņām, izmešiem un tā tālāk. Uh, Ir e, daudz pētījumu ar skaitļiem, secinājumiem un pagaidām neesam iepazinušies ar labu pētījumu šajā jomā. Ja mēs te runājam, piemēram, par uh, mikroautobusiem, lielajām mašīnām, privāta automobiļiem. Nu, tas viss ir samests, tiek mests pār vienu kārtu, samests vienā maisā. Uh, Nu, kādēļ tagad dīzels ir tāds kā bubulis, kādēļ eh, jāsaka, ka dīzeļa radīto mazo daļiņu apjoms ir līdzvērtīgs nulē. Jā, ir, protams, mm, tas arī ir atkarīgs, cik veca mašīna, ar cik veca mašīna jūs braucat. Ja tā ir desmit gadus veca mašīna, protams, tad ir. Uh, daudz izmešu. Nu, un, ja, piemēram, jūs aiziesiet tagad uz autoveikalu un palūksiet jaunāko dīzeļmašīnas modeli, nu, tad jāsaka, ka mazo daļiņu izmešu skaits būs nulle. Ko mēs darījām pēdējo 20 gadu laikā? Jā, mēs teicām, dīzeļdegviela ir laba, jo tās radītās emisijas ir daudz zemākas. Un mēs vienojāmies, ka mums, protams, ir jāsamazina CO2 apjoms Mēs izmantojām konkrētu tehnoloģiju, lai to samazinātu. Mums ir jāsaprot, vai mēs varam šeit uh, nospraust dažādas prioritātes, ņemot vērā seg un citu emisiju um, balansēšanu, bet ir šie standarti no eiro 1 līdz eiro 6, kas ir jāievēro. Tāda ir politika un mums ir par to jārunā vaļsirdīgi. Tālāk runājot par Eh, Eiropā valdošo situāciju. Jāsaka, ka autoflote pie mums ir nu, vislielākā, bet mēs esam arī nosprauduši visaugstākos standartus. Šī latiņa ir ļoti augsta. Nu, kas notiek Ķīnā, Korejā? Viņi sākumā skatās, kas notiek Eiropā, un pēc tam mums seko. Un jāsaka, ka mēs patiešām esam arī attiecībā uz degvielu nosprauduši viens no stingrākajiem standartiem. Protams, ja runājam vaļsirdīgi un kas notiek Ķīnas tirgū, jāsaka, ka pēc gada vai diviem tas būs lielāks nekā Eiropas tirgus. Tātad automašīnu skaits, automašīnu vecums būs jau tātad vēl divreiz lielāks, tur būs ļoti daudz 80. gados ražotu uh, um, automašīnu un gāzi jau pārvietojas, tā nepaliek viens valsts robežās, nu, tad varbūt arī šie kaitīgie izmeši, nu, tad ceļos pa visu pasauli. Diemžēl mums ir jādomā arī par ekonomisko re realitāti. Protams, ja mēs runājam par nozaru, par nozars atbildību, ja es tagad sadalītu zāli divās daļās, eh, puse mums nekad neusticētos un otra puse varbūt mums kādreiz eh, uzticēsies nu jā, vienmēr uz jums skatīsies tā nedaudz uh, skeptiski, negatīvi. Un, ja es nekļūdos, ja mēs runājam par uh, krāpniecību arī smago mašīnu jomā, nu, uh, īstenībā tiesa šeit neatrada krāpniecības faktu, nu, vai tas atbilst patiesībai vai nē, tas ir cits jautājums, bet eh, jautājumi tika izskatīti, bija tiesas spriedumi, un tie, kas eh, pārkāpa likumus un normas, ir jāsoda. Nu, punkts, tā tas ir, tas, ir, eh, tas nav pat diskutabli. Priekšsēdētāja kungs runāja arī par šīm milzīgajām kraus mašīnām. Uh, un uh, pasažieri ar vieglajām automašīnām uh, šie mega laineri, protams, var uzlabot efektivitāti, ja tie pārvedā preces. Nu, dažās valstīs tas var uzlabot veiktspēju, jaudu, samazināt CO2. Ja vienā mašīnā var sakraut vairāk, nu, protams, ne visiem šīs mašīnas patiks un izraisīs sajūsmu. Tas ir demokrātiskā lēmuma raksturā. Paldies! Paldies! Dolēzī kungs tagad. Paldies! Es eh, tātad mēģināšu atbildēt eh, secīgi uz jautājumiem. Jūs runājāt par eh, smago degvielu, ko izmanto kuģniecībā. Un jāsaka, ka ir ļoti daudz normu, kas attiecas uz šo kuģu degvielu un par tās apjoma samazināšanu no 3,5% līdz Um, līdz 0,5% pēc vairākiem gadiem. Protams, mums ir jādomā, ka uh, kūģniecībai ir uh, jāturpina darboties, un ja tiks pieņemts lēmums, ja uh, tā tad sestā, saskaņā ar sesto pielikumu valstis vienosies, ka ir jāsamazina šis apjoms, tam jānotiek 2025. gadā un mainīsies arī kvalitātes standarti tuvākajā nākotnē. Es īsti nesapratu jautājumu par uh, startautiskā nolīguma normām, vai jūs šeit gribējāt runāt par COP21 vai par to, ko dara AMO. Nu, runājot par uh, kūģu emisiju pieaugumu un uh, savā prezentācijā teicu, jā, emisijas auga un uh, līdz 50 gadam to skaits varētu pieaugt par 100 līdz 150 procentiem, bet ja mēs runājam tikai par kuģu radītajām emisijām, īstenībā mēs esam arī ieviesuši uh, obligātas prasības uh, uzlabot energoefektivitāti uz kuģiem. Un, protams, ja attīstība pieaug, tad, protams, pieaug arī nu, kuģu mēroto kilometru skaits un emisijas skaits un arī emisijas. Tātad pieaugs, pieaugs pieprasījums. Jūs varat nu, samazināt viena kuģa radītās emisijas, nu, bet uz cita kuģa to skaits pieaugs, nu, jo pieaugs arī automātiski kuģu skaits, lai pārvadātu visas šīs preces. Un Mums ir jāņem vērā globālais pieprasījums, globālās tendences, globālā attīstība un ir 171 starptautiskās kuģniecības organizācijas dalību valsts un tās, protams, arī vēlas palielināt savu tirzniecības apjomu, tām nāksies eksportēt vairāk savu ražojumu, nu, un tad mums te ir jāparūpējas par līdzsvaru vienā, no vienas puses samazinot sektoru radītās emisijas, bet tas ir ļoti svarīgi globālajai industrijai un globālajai ekonomikai. Nu, mums ir jāparūpējas, lai šie abi svaru kausi būtu vienā līmenī. Un ir eh, patiešām šie obligātie standarti attiecībā arī uz eh, nu, kuģu efektivitāti, energoefektivitāti. Mēs ļoti daudz darām eh, un ir daudz tikšanos un, kā jau minēju, mēs mēģinām attīstīt tādus pasākumus, kas, protams, atbilst startautiskās flotes prasībām. Mēs uh, turpinām strādāt vaigas viedros, un mēs ļoti labi apzināmies, kas notiek. Es īsti labi nesaprotu, ko jūs par šīm prasībām gribējāt teikt. Varbūt varat precizēt, Belita kungs, ļoti īsi. Viena sekunda. Eh, runāšu angliski, saka Beleta kungs. Tātad re, Eiropas parlamenta rezolūcijā ir skaidrs prasības, eh, ko mēs sagaidām gan no kurniecības organizācijas, gan no aviācijas organizācijas. Proti, ka pirms 2016. gada beigām ir jāvienojas, tas ir saskaņā ar COP21. Ko jūs darīsiet, lai varētu panākt vienošanos pirms 2016. gada beigām? Paldies! Paldies priekšstādētāji, ka atļāvāt man izteikties. Hjūs eh, kungs turpina tātad. Protams, vairākus gadus jau mēs pētām iespējamos pasākumus, arī eh, tāds, kas sakņojas eh, tirgū, Un tagad daudzām valstīm jādomā par tādu starptautisku globālu klimatu pārmaiņu ietvaru. Mēs turpināsim strādāt arī pie Kyoto, arī Kyoto protokola ietvaros, un pirmajā pielikumā uh, Ir arī pieminēta starptautiskā aviācijas aģentūra, un, protams, tas uh, rada arī mums daudz uzdevumu. Mēs uh, strādājam kuģniecībā, mēs, uh, protams, runājam arī par to, kā samierināt uh, šo te principu ar dažādu iespēju, ar dažādu īstenošanas iespēju. Uh, prognozēm. Kā mēs to varēsim paveikt? Protams, viss ir atkarīgs no Parīzes vienošanās, nu vai ļoti daudz no tā ir atkarīgs. Un mēs, protams, ar nepacietību gaidām tādu veiksmīgu rezultātu Parīzē un tas patiešām būs labs fundaments, uz kuru atbalstīties nākotnes aktivitātēm. Paldies! Un tagad Eriks Dotrijā. Oui, <clears throat> merci. Paldies priekšstādātājiem. Pirmais jautājums bija par aviācijas degvielas aplikšanu ar nodokļiem. Nu, es neesmu tas, kā maz atceļas matu stāv tik līdz kaut ko dzird par nodokļiem. Nu, kādēļ gan nē, varētu, ja ir citas alternatīvas, jo pretējā gadījumā gluži vienkārši nedaudz pieaugs aviotransporta biļešu cenas un viss, bet uh, ja ir pieejams alternatīvo kurināmo vai degvielu spektrs, nu tad, tad jā, bet uh, pagaidām mēs pie tā tikai strādājam. Šādas degvielas vēl nav pieejamas, kā es teicu, uh, tiek attīstīta biodegviela, ko varētu arī izmantot aviācija. Uh, Eh, tas varbūt būs ne, zināmā mērā marģināls apjoms ziņā, bet pats par sevi tas būs uh, svarīgs uh, degvielas veids, bet ir arī citi pasākumi šai jomā, ko finansē gan Eiropas komisija, gan arī valstis. Un, kā jau es teicu, vismaz daļēji pārēj uz biodegvielas izmantošanu ir nepieciešama, lai izpildītu 2050. gada mērķus Tā kā, ja kaut kad nākotnē e, ir nepieciešams uzlikt um, nodokli e, tradicionālajai aviācijas degvielai, kādēļ gan to nedarīt. Bet šobrīd komisija, Eiropas komisija ierosina nedaudz citu risinājuma ETS e attiecībā uz aviāciju. Nu šeit pasaules mērogā ir uh, bijuši zināmi sarežģījumi, kā jūs zināt, aviācija un aviācijas rūpniecība ir pilnīgi globalizētas nozars, un tas jāņem vērā. Tas jau nenozīmē, ka Eiropai nebūtu jābūt avangardā veicot jaunus pasākums, bet tāpat laikā Eiropai nevajadzētu rīkoties vienai pašai izolācijā, jo šī uh, nozare ir uh, ļoti globalizēta, gan jārīkojas IKO ietvaros, un es domāju, ka tieši šādi mēs varētu uh, nonākt pie kopīgiem risinājumiem. Starptautiskā civilās aviācijas organizācija aktīvi strādā pie jaunu CO2 emisiju normu apstiprināšanas. Tās būtu saistošas normas tāpat kā troksnim. Ir specializēta darba grupa, kurā ir apvienoti uh, nozars pārstāvi un valstu iestāžu pārstāvi. Un es domāju, ka pēc diviem gadiem uh, šīs normas jau būs pieņemts. Es nerunāšu par konkrētiem skaitļiem, bet ir uh, mums pamats, uh, uh, uz kā mēs varam noteikt pietiekami tālējošas, bet reāli izpildāmas normas. Tā tas tika darīts attiecībā uz troksni, tas arī uh, veicināja tehnoloģisku attīstību, bet tāpat laikā nevajag noteikt mērķus, kas nav izpildāmi. Tālāk par Frankfurts Štutgārds jautājumu Nu, es gribu teikt, ka man ļoti patīk braukt no Parīzes uz Lionu vai uz Briseli vai pat uz Marseļu ar vilcienu. Un es tātad ne, neesmu aviācijas uh, lobby pārstāv. Šeit ir runa par vispārēju globālu optimizāciju, par politiku, par politisko gribu, ja tiek uh, izveidoti. Um, efektīvāki savu zemes transporta veidi nekā aviācija, kādēļ to neizmantot. Par šiem jautājumiem jādiskutē gan valstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Bet jūs zināt, aviācijas nozars pieaugumu nenodrošina jau pārvadājums starp dažādām Eiropas pilsētām, bet gan uh, šis pieaugums tiek um, nodrošināts Āzijās valstīs, tuvējos austrumos, Un arī šis ir globāla mēroga jautājums. Un vēl pēdējais. Uh, um, Tik uzdots jautājums par, par šīm tendencēm, skaitļiem. Jā, šeit ir runa par bruto emisijām, jums taisnība, bet, protams, ir pēc tam zinātniska analīze nepieciešama, lai noskaidrot, kāda ir ietekme uz uh, Uh, klimāta sasilšana attiecībā no to, kādā augstumā šīs emisijas tiek radītas, bet nu, katrā ziņā visi pasākumi uh, samazinot emisijas dos proporcionālu rezultātu uh, reāli, reālā situācijā, paturot prātā, ka šīs emisijas ir 3 līdz 4 procenti no visām cilvēks radītajām emisijām. Jā, vielen dank, un damit kom... Paldies, un tagad esam. Ah, vēl viens papildu jautājums, lūdzu. A quick follow-up question to the gentleman from the automotive industry. Jā, viens ātrs papildu jautājums auto mm, industrijas pārstāvim. Vai jūs varētu lūdzu uh, nedaudz pareklamēt, kura zīmola dīzeļmašīnām uh, izmešos nav sīko daļiņu? Es domāju, ka regulējums ir pietiekami strikts, saistošs visiem, un mēs to ievērojam. Mūsu apvienības asociācijas locekļi godprātīgi ievēro saistības. Nu, lūk, šāda atbilde bez atbildes. Tagad noslēgums. Es gribēju sirsnīgi pateikties visiem ekspertiem visiem, kas piedalījās diskusijās, uzdeva jautājumus, un visumā mēs varam teikt, nu vismaz par vienu lietu esam viens prāts. Uzlabot gribam visu, visus sektorus, bet vai eh, tagad izvairīšanās un sektoru pārcelšana uz citām vietām ir labākais risinājums, tas ir vēl jautājums, uz kur jāatbild, bet bieži vien tik pieminēta šī globālā dimensija. Ja es, piemēram, salīdzinu ASV, tātad uz tūkstoši iedzīvotājiem 800 automašīnu, tātad katrs, kas drīkst braukt un vēl drīkst braukt, eh, jau brauc ar automašīnu, bet ir arī, eh, piemēram, tādas ģimenes, kur nav neviens automašīnas un ir ģimenes, kurās ir piecas automašīnas. Un, ja, piemēram, ķīnieši braukt un vismaz uz pusi, tik daudz kā mēs, nu tad rīt vispār neviens ar mašīnu vairs nebraukt nebūtu, ne gāzes, ne naftas, ne, ne, ne kādas citas degvielas, bet vai Peugeot vai Daimlers, ja viņi, piemēram, aizbraukt uz Ķīnu, viņi pārstāvjumi pateikt ķīniešiem, nebrauciet vairāk ar mašīnu, tas ir bīstami, nu tad vairs neviens arī nebraukt ar mašīnu. Es domāju, ka Eiropa šeit ir globāls spēlētājs, kas jāuztver nopietni, un ja mēs pasaulē demonstrēsim, ka mēs varam mobilitāti, uh, apvienot ar klimata aizsardzību, mēs atradīsim sev sekotājs. Un mums tas ir jārāda ar konkrētiem piemēriem, nevis tikai eh, jārunā par to. Un es kā vācietis atceros kategorisko imperatīvu. Uh, dzīvo tā, lai uh, tās dzīvesveids būtu pieņemams visiem pasaulē, nevis tikai cilvēkiem rietumu pasaulē. Un mums vajadzētu domāt, ko darīt. Mums nevajag domāt tikai par pasauli, nu, savā tuvākajā apkaimē. Ir vienmēr jāņem vērā šī globālā perspektīva. Mēs varam šeit darīt ļoti daudz. Mums ir nepieciešama godīga konkurence. Nu, 3000 lidojumu no Frankfurts uz Stuttgarti Nu, tur ir ļoti labs vilciens savienojums, bet tas ir divreiz dārgāk braukt ar vilcienu nekā lidot. Nu, tā ir milzīga problēma, tādēļ ir jābūt godīgai konkurencei, lai, nu, vai nu katram ir jāmaksā, piemēram, par PVN vai nevienam, vai katram ir jāmaksā degvielas nodeva vai nevienam. Parīzē par to visu tiks diskutēts un jāsaka, ka. Uh, tieši uh, raugoties uz COP eh, konferenci, mēs vispār šīs diskusijas sarīkojām. Liels paldies visiem ekspertiem un esam beiguši darbu, šo darba cēlienu un sirsnīgs paldies visiem un novēlu jums vēl jauku vakaru. Paldies! Thank you.